After it is so crowded, we can start. Nu, kad zālē ir tik daudz cilvēku, tad jau varam sākt. Tā tad. Pašlaik uzklausīsim prezentāciju revīzijas palātas īpašiem ziņojumam par ES atbalstīto projektu efektivitāti sabiedriskajā transportā. Reiz jau šādu ziņojumu uzklausījām par astoņām lidostām vairākās valstīs, un Un tā bija īsta katastrofa. Saka, ka mums nav naudas. Naudas ir daudz, bet mēs izsērējam to tādām lidostām, kur lidmašīnas nosēžas vienu vai divas reizes dienā, vai vispār nemaz, un tas būtu jāmaina. Tagad uzklausīsim, kāda ir situācija pilsētu transportā, un tāpēc es priecājos, ka Ivanovas kundze, atbildīgā revīzijas palātas locekle, par šo ziņojumu iepazīstinās mūs ar to un uh, laipni sveicinu komisijā, komitejā. Paldies priekšsādētāji, godāmie deputāti. Kā bijušajai Eiropas parlamenta deputātai man šeit ir milzīgs gods būt uh, klāt un, un kā revīzijas uh, palātas uh, atbildīgā ziņotāja par eh, es atbalstīto projektu efektivitāti pilsētu transportā. Es labprāt jūs iepazīstināšu šeit transporta komitejā ar šī ziņojuma rezultātiem. Un es ceru, ka rezultāti nebūs tik eh, traģiski, kā jūs to pieminējāt saistībā ar iepriekšējo ziņojumu. Vispirms es gribēju uzsvērt, kāpēc mēs izvēlējāmies šādu tēmu To revīzijai izvēlējās uh, revīzijas palāta, ņemot vērā pieaugušo cilvēku skaitu pilsētās, saskaņā ar jaunākajiem komisijas sniegtajiem datiem. Transporta sastrēgumu izmaksas Eiropai izmaksā 18 miljārdus eiro gadā. Viens no trim negadījumiem notiek pilsētas attiksmē, un šis transports rāda 23% visu emisiju ceļu transporta nozarē. Turklāt pieaugušas problēmas rada arī trokšņa piesārņojums. Mēs eh, skatījāmies eh, periodu no 2000 līdz 2005 gadam, kurā es eh, pilsētas transporta projektos investēju 10 miljārdus eiro no kohēzijas fonda un citiem līdzekļiem. <clears throat> Autobusu savienojumi, metro, tramvajs, IT atbalsta sistēmas bija daļa no atbalstītajām darbībām. Un pirms mēs sagatavojām šo ziņojumu, veiktspējas auditu, jo mēs te nerunājām par šo projektu likumību un atbilstību noteikumiem, kas tika līdzfinansēti, bet tā vietā vērtējām efektivitāti. Un šajā kontekstā mēs pievērsāmies trim galvenajiem jautājumiem. Vai projekti īstenoti kā plānots, vai sniegtie pakalpojumi atbilst lietotāju vajadzībām un vai projekti ir izmantoti kā plānots. Lai sniegtu atbildi uz šiem jautājumiem, izvēlējāmies piecas dalībvalstis - Spāniju, Franciju, Itāliju, Poliju un Portugāli, kuras visas saņēma 50% no kopējā es finansējuma pilsētas transportam laikā no 2000 līdz 2013. Eh, gadam. Mēs pētījām sešus projektus, kurus eh, finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds vai kohēzijas fonds eh, laikā līdz 2013. gadam. Un pārskatījos varat atrast ziņojumu otrajā pielikumā. Šīs ziņojums jums tika izplatīts sanāksmes sākumā. Nu, tagad paraudzīsimies uz mūsu uh, atklātiem rezultātiem. Vairums no projektiem tika īstenot saskaņā ar projekta specifikācijām. Kavēšanās skāra četrus pilsētu transporta projektus, piemēram, pilnu pasūtījumu ciklu vieglā metro īstenošanai Portugālē, kas, kur kavēšanās bija trīs gadi. Galvenais iemesls bija grūtības Uh, nodrošināt nepieciešamo zemi, kaut arī tā piederēja pašvaldībām, un vēl mēs konstatējām, ka trijos projektos bija iespēja ievērojama izmaksu pārsniegšanas, piemēram, metro pagarināšana Polijā, kur izmaksas uh, palielinājās par 22%, jeb 27 miljoniem. Tas bija saistīts ar smagām grūtībām un, piemēram, īpaši nelabvēlīgiem augsnes uh, un uh, grunts apstākļiem. Pētējām arī, vai šie projekti atbilst lietotāju vajadzībām. Mūsuprāt, arī labākajām praksēm, ja tāds pastāv Portugālē, mēs atklājām gadījumu, kur metro operātora atlīdzība tika mm, saistīta ar uh, lietotāju apmierinājumu. Manuprāt, tas bija labs uh, rezultāts bet mēs savā darbā redzējām, ka divas trešdaļas no projektiem netiek pienācīgi izmantoti. Kā jau jūs redzat, dokumenta 18. lapusē minētajos skaitļos daudzos gadījumos pastāvēja lielas atšķirības starp plānoto un reālo lietotāju skaitu konkrētajā datumā. Un tas, protams, ir saistīts arī ar rezultātiem saistītajos uh, iegūmos videi, sastrāguma mazināšanā, un papildus mēs konstatējām, ka šie elementi netiek e, ievēroti iestādēs, kas atbild par šo projektu īstenošanu. Vēl viens būtisks punkts, ko es gribēju uzsvērt, ir mūsu rekomendācijas. Mūsuprāt, komisija ir spēlējusi būtisku lomu šajos projektos, jo vairums no tiem tika klasificēti kā būtiski projekti, un tāpēc un tos vajadzēja apstiprināt komisijā. Mūsu rekomendācijas galvenokārt ir adresētas komisijai. It īpaši mēs komisijai ieteicām, ka tai būtu jāprasa, lai tiktu nodrošināti pārvaldības instrumenti, lai uzraudzītu pakalpojumu kvalitāti un uh, lietotāju apmierinātības līmeni, kad uh, projekti sāk darboties. Komisijai būtu jāprasa arī minimāls skaits rezultātu indikātoru saistībā ar mērķiem, kas ir iekļauti grāntu pieteikumos, un tie būtu arī jāmēra. Komisijai būtu jāprasa, cik ir liels prognozētais lietotāju skaits, un jā, jānodrošina pienācīga analīze, veicot salīdzinošo analīzi starp dažādiem transporta veidiem. Un vēl komisijai būtu jāprasa, lai pilsētu transporta projekti tiktu iekļauti vispārējā saprātīgā mobilitātes politikā. Mēs komisijai iesakām, lai komisija dalībvalstu iestādēm prasītu ņemt vērā šos jautājumus, pārvaldot šādus pilsētu transporta projektus. Mēs ceram, ka tas palīdzēs nodrošināt labākus un efektīvākus pilsētu transporta projektus Eiropas pilsētās nākotnē, un es ceru, ka mūsu revīzijas rezultāti būs liederīgi arī Eiropas parlamentam, it īpaši šīs komitejas locekļiem. Uh, gluži tāpat kā budžeta kontrolas eh, komitejas locekļiem. Es ceru uz auglīgu diskusiju un cerams, ka mēs varam sniegt eh, palīdzīgu roku lēmumu pieņemšanā. Paldies par uzmanību. Danke sehr. Klingt ja besser als es mit dem. Izklausās eh, labāk nekā saistībā ar reģionālajām lidostām, bet redzēsim. Vims Vandekams. Paldies, priekšsēdētāji. Man vienmēr ir liels prieks mūsu vidū sveikt eh, bijušos kolēģus. Daži no mums ir ārkārtīgi gandarīti, kad rodas iespēja doties uz revīzijas palātu, bet man ir trīs komentāri. Pirmkārt jau uzskatu, ka demokrātijas kritērijs ir tāds, ka Eiropas institūcijas, eh, padome, parlaments un komisija atbild par līdzekļu izlietojumu. Otrakārt, eh, šīs rekomendācijas var skatīt eh, gan draudzīgā, gan nedraudzīgā gaisotnē, un, manuprāt, revīzijas palāta veic ļoti labu darbu, bet te šajā ziņojumā ir um, trīs būtiskas lietas - nauda, laiks un pasažieru skaits. Un, ja jūs Portugālē ceļat metro un uh, tas nekādi neiet kopā ar iztērēto naudu un pasažieru skaitu, tad tā ir problēma. Manuprāt, rekomendācijas komisijai ir ļoti skaidrs un cerams, ka komisija arī mācīsies no šī ziņojuma. Un mans uh, jautājums revīzijas palātā būtu sekojošs Vai jūs mēģinājāt būt piesardzīgi sastādot šīs rekomendācijas, vai arī tās ir tādas domātas stingrāk? Paldies, Vanda Kampa kungs. Tagad vārds Ismailam Ērtugam. Jā, liels paldies arī no manas puses par šo ziņojumu. Un, protams, ka, kā lai to pasaka, šodien priekšpusdienā no Eiropas vides aģentūras mēs arī dzirdējām par dažādiem pasākumiem vai vismaz iespējamiem pasākumiem, kurus būtu iespējams veikt, bet mm, kaut arī tur tika runāts par tālu satiksmi, mēs nevaram pilnībā ignorēt arī pilsētas satiksmi. Un pilsētas satiksmē, manuprāt, Eiropas uh, Savienībā likumdošana atpaliek. Un tā nesniedz savu ieguldījumu, lai mēs eh, kaut kādā satverā visi varētu nonākt eh, pie taustāms, eh, taustāmiem sadarbības. Protams, ka pilsētas attieksme balstās uz subsidiaritātes principiem, bet es vienalga uzskatu, ka balstoties uz šo ziņojumu un arī komisija balstoties uz šo ziņojumu varētu domāt par to, cik lielā mērā uh, ir nepieciešams izstrādāt eh, tiesību aktus eh, šajā jomā, jo situācija būs labāka, jo taisnīgāk būs sadalīts izmaksas arī pilsētas attieksmē. Es domāju, jo labāka būs situācija ar izmaksām visām transporta nozarēm. Man te nav tādi ļoti konkrēti jautājumi, varbūt tādi vēl radīsies Nu, bet eh, šķiet, ka likumdevējiem te vēl ir jāpieliek krietnes polis. Liels paldies, eh, Gezīna Meisner, lūdzu. Jā, liels paldies arī no manas puses, liels paldies par šo ziņojumu. Es piekrītu eh, citu kolēģu priekam par to, cik jauki un patīkam vienmēr redzēt šeit bijušos kolēģus, jo jūs ļoti labi zināt, kā tas viss notiek, kas attiecās pilsētu, mobilitātes pilsētās Es nedomāju, ka mums ir nepieciešami ļoti stingri un detalizēti tiesību akti, bet varbūt ir nepieciešams kāds satvers par mm, pilsētu transporta un uh, vides uh, problēmu saistībām. Mēs zinām, ka pilsētas var būt ārkārtīgi atšķirīgas, tām var būt atšķirīga finanšu situācija un atšķirīga transporta infrastruktūra. Uh, Un tāpēc mēs visi esam vienisprātis, ka mobilitātē pilsētās ir jābūt ilgspējīgākiem, jo mēs redzam ļoti labi savienotus transportus atsevišķā pilsētā, nu, piemēram, Londonā Olimpisko spēļu laikā. Ir varbūt arī citi piemēri, un tāpēc eh, viens jautājums, kas man saistībā ar to rodas, vai jums ir kāds pārskats par to, kuras pilsētas ir pāraugšas šajā jomā? Es zinu, ka ir tādas eh, pāris pilsētas, kas ir apbalvotas kā vidē draudzīgas pilsētas, piemēram, Zviedrijā, un tad rodas jautājums, ko mēs no viņiem varam mācīties, varbūt no šiem labajiem piemēriem, kur mobilitāte ir vidē draudzīga, bet arī atbilst cilvēku vajadzībām, kas attiec uz nokļūšanu darba vietā, brīvā laika izmantošanas iespējām, jo labāki ir sabiedriskā transporta piedāvājumi, kas atbilst cilvēku vajadzībām, jo labāk uh, tas uh, palīdz gaisa kvalitātei un klimata pārmaiņu mīkstināšanā. Tātad jautājums par to, no kuriem mēs varam mācīties, un otrs jautājums, vai mēs varam domāt par kādām veicināšanas vai reklāmas kampaņām par īpaši vidē draudzīgiem transporta veidiem. Ir taču atsevišķas uh, pilsētas, kas uh, spēj nodrošināt vidē draudzīgu transportu gan varbūt uh, arī piesaistīt turistus, piemēram, izmantojot funikulierus. Un varbūt jādomā, kā tas saistās ar elektromobilitāti, kas vienmēr tiek piesaukta. Es teicu, ka vienmēr ir jāatcerās, uh, no kurienes uh, šī elektroenerģija nāk. Vai ir tādas stācijas, kur var transporta līdzekli uzlādēt eh, no saules baterijām. Varbūt ir vietas, kur šādus eh, uzlādēšanas paneļus eh, būtu vērts uzstādīt, bet tiem jau arī obligāti nav jābūt tikai saules paneļiem. Bet es gribēju zināt, kādas receptes te varētu būt, ko mēs no citiem varētu mācīties un vai nebūtu jāgadomā par pamatdirektīvu. Karima Delī, lūdzu. Merci, Monsieur le, le Président. Paldies, priekšstādātāji. Kā referente jautājumā par um, pilsētu mobilitāti Eiropā, es uzskatu, ka mobilitāte pilsētās ir uh, mm, ārkārtīgi būtiska šajā gadsimtā, jo mēs redzam, ka uh, liela daļa mūsu pilsoņu šobrīd dzīvo pilsētās, uh, kas piedāvā uh, darba iespējas, izglītības iespējas, iespējas baudīt kultūras aktivitātes, bet arī mobilitāti. Un, ja aizvien pieaug bažas par vides stāvokli, tad pieaug arī bažas par klimata kvalitāti. Mēs zinām, ka šī cīņa notiek pašlaik izmantojot uh, pilsētas. Tātad uh, tā ir pēdējā gadsimta specifika. Un man būtu vairāk jautājumu. Vai jūs uzskatāt, ka šie projekti vienmēr ir pietiekami caurskatāmi? Otrais lielais jautājums. Kādai būtu jābūt attīstībai par infrastruktūras līdzfinansējumu? Vai tie būtu vēlo, celiņi vai pilsētas mobilitātes projekti? Uh, Jo es uzskatu, ka šodien galvenās uh, diskusijas notiek par tādu mīksto mobilitāti, kas, uh, kurai mums vajadzētu palīdzēt attīstīties, vidēji draudzīgu mobilitāti. Un tāpēc es gribētu no jums dzirdēt, kāda būtu veiksmīga pilsētas transporta pārvaldība, kādi pasākumi būtu jāveic vai kādi būtu jāplāno. Uh, Es zinu, ka daudzi te vienmēr runā par subsidiaritāti, bet es jums varētu minēt arī ļoti konkrēts piemērus, piemēram, piesārņojuma mm, paaugstinātu līmeni pilsētās. Un ja mēs redzam, ka šo iera piesārņojumu rāda dīzelis, tad uh, Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara šajā jautājumā, jo mobilitāte saistās gan ar klimata pārmaiņām, gan ar jaunu infrastruktūru. Un tāpēc es gribēju zināt, kāda veida investīcijas eh, mums vajadzētu veikt, kāda veida infrastruktūra veicināt un eh, kā tas varētu ietekmēt eh, klimata pārmaiņas. Paldies! Punogo. Paldies! Tālāk vārds Galniša kungam. Paldies, priekšstādātāji. Man būtu viens jautājums. Uh, kas uh, sakrīt ar Ertuga kunga teikto, bet varbūt nav tieši saistīts ar revīzijas palātas ziņojumu. Un uh, es uh, paldīšu atšķirīgu viedokli nekā Ertuga kungs. Uzreiz uh, atšķirot šo ziņojumu, es uh, konstatēju, uh, ka mūsu kompetence būtu nodarboties arī ar pilsētu transportu. Uh, pilsētās, urbānajās kopienās un tam līdzīgi, jo Ertuga kungs pieminēja subsidaritāti, bet mm, kas tad uh, te paliek uh, ārpus uh, valsts konkurences? Mēs gādājam par lielajiem transporta projektiem, kas savieno lielos pilsētu centrus, un, piemēram, dzelzceļa mezglos, ātrvilcienus, uh, transporta ceļus no uh, eh, dien, dienvidiem uz ziemeļiem, piemēram, Reinas un Ronas uh, TGV ātrvilcienu. Un, piemēram, tuneļus Alpos un Un pat ja šeit ir kaut kādas uh, problēmas, uh, kuras jūs pieminējāt, mēs uh, gādājam arī par starptautiskajām līdostām, kas varētu savienot uh, Eiropas valstis ar um, pārējo pasauli. Bet vienlaikus es gribēju teikt, ka tad, ja mēs uh, finansējam divus kilometrus uh, metro Barcelonā, dažus uh, kilometrus uh, tramvaja Florencē, Harkovā, Vavarā vai Valencienā, uh, Es tomēr uzskatu, ka tā nav Eiropas Savienības loma. Tā būtu pašvaldības loma, jo ļoti bieži tās ir lielas uh, aglomerācijas, kuras ir bagātas, kurām ir pietiekami daudz līdzekļu un uh, pietiekami daudz nepieciešamās ekspertīzes, lai saprastu, vai viņi vēlas paplašināt savu metro un tramvaju tīklu. Uh, un meklēt šeit dažādas risinājumus. Tā ir pašvaldību departamentu prefektūra loma. Reģionā savienošana ir valstu loma. Tā nav savienības loma, ja vien mēs neuzskatām, ka savienībai būtu jāvada visas sociāla ekonomiskās dzīves lomas, tajā skaitā arī transports arī 500 miljonu cilvēku privātā un, un seksuālā dzīve. Jūs saprotat, ko es gribēju teikt. Danke, Lucy Anderson. Thank you. Paldies. Kā sociāla demokrāta referente par urbānās mobilitātes projektu un kā ēnu referente, saka Andersons kundze, es piekrītu tam, ko sacīja Karima Delī par to, ka te mēs saskaramies ar 21. gadsimta izaicinājumu. Proti ir jāveido pilsētas, kurā dzīvo lielākā daļa valsts iedzīvotāju, jātiek galā ar nodarbinātības izaicinājumiem, jāuztur pilsētas drošas un tīras un jārada apstākļi, kuros ekonomika var uzplaukt, un tas ir milzīgs uzdevums. Pat neliela situācijas analīze parāda, cik daudz vēl ir darāmā. Es redzu vairākus risināmos uzdevumus saistībā ar metodoloģiju un neskaidrs jautājums projektā. Uh, Es domāju, ka vajadz ir eh, atbilstīgi koncentrēties tikai uz eh, projektu izmantošanu, tomēr, manuprāt, tas ir šaurs skatījums, jo ir jāanalizē arī sociālās, vides un citas uh, sekas. Taču es zinu, kā strādā revidenti un kā strādā komiteja un komisija, un man ir simpātijas pret komisijas darbu. Es zinu, kādi argumenti ir pamatā viņu teiktajam, taču es uzskatu, ka īpaši risinot jautājumus, kas ir saistīti ar drošības uzdevumiem, sociālo iekļaušanu, eh, tie šādā ziņojumā vienkārši neparādās. Es saprotu, ka referentu darbības aptvērums ir diezgan šaurs, tomēr es baidos, ka pašreiz, pašreiz tas ir nepilnīgs. Jo īpaši runājot par projektiem no šīm piecām dalību valstīm, ja jūs paraugāties uz tabulu 7., 6. un 7. lapusē, tad uh, apvienotā karaliste saņēma lielāku finansējumu nekā citas dalību valstis, un uh, Apvienotā karaliste, protams, ir tiesīga to saņemt, taču reģionālās attīstības jomā es gribētu zināt, kāpēc šī situācija vēsturiski ir tāda un kāpēc apvienotā karaliste neparādījās šajos piecos projektos, piecās dalību valstīs. Uh, Ikvienam ir jāsadarbojas, lai panāktu maksimālo rezultātu no finansējuma plūsmām, taču no šī ziņojuma šķiet, ka netika izdarīts pietiekami, lai apkopotu visus resursus un liktu dalību valstīm un iesaistītajām pusēm panākt maksimālo rezultātu. Es saprotu, ka šis jautājums nav par līdzekļu apgūšanas spēju, taču, kad revīzijas palāta izstrādāja galveno ziņojumu pirms vairākiem mēnešiem, mums uh, mums nevajadzēja koncentrēties tikai uz apgūšanu, jo jo tas skar daudz vairāk aspektu. Paldies, vārds nākamajam runātājam. Paldies. Saka Baha kungs. Man bija īsts jautājums par uh, sabiedrisko transportu Jau agrāk ir bijušas diskusijas par uh, procedūrām šajā sakarā un, uh, un analizējot šīs procedūras uh, efektivitāti, klientu apmierinātību, komfortu, es domāju, mums šis būtu ļoti svarīgs jautājums ceturtās dzelzceļa pakotnes jautājumā un es atbalstu uh, to, ka reģioniem uh, ir piederīga tiešā kompetence un darbojas subsidiaritātes princips. Tomēr ir dalība valstis, kas uh, ir izvēlējušās citu ceļu, un vai tas, jūsuprāt, ir radījis kādas nepilnības? Paldies! Pēdējais runātais Golniša kungs. Golniša kungs. Wenn irgendeine Stadt. Ja kāda valsts nevēlas saņemt līdzekļus, tad Eiropas Savienība tur nekādu lomu nespēlē. Taču var gadīties tā, ka valsts grib tikai Eiropas naudu, bet negrib, lai Eiropa iejaucas. Un uh, Eiropas komisijai rūp sabiedriskais transports, Un, uh, piemēram, mobilitāte pilsētā neļauj sasniegt noteiktus klimata mērķus. Mēs, protams, varam teikt, jā, klimata mērķi ir laba lieta, bet mums nerūp, kā tos panākt. Pilsētas satiksme atbild par 70% visu klimatam kaitīgo emisiju, tāpēc ir skaidrs, ka bez pilsētas mobilitātes mainīšanas mēs nesasniegsim Eiropas Savienības klimata mērķus. Uh, Un, eh, ja mēs vēlamies eh, to uztvert nopietni, tad ir jārūpējas par pilsētas satiksmi. Es varu teikt, kas ir panāks Berlīnē. Manā dzimtajā pilsētā desmit gadus Berlīna apgalvoja, ka Eiropas Savienība nepiešķir eh, līdzekļus sabiedriskajam transportam, tikai šosei izbūvē. Viņi sacīja, mēs gribētu tikt galā ar uh, nelielas distances satiksmi, taču Eiropas Savienība tam nepiešķir līdzekļus, un tā nebija taisnība. Es noskaidroju, ka šī informācija neatbilda patiesībai, bet neviens par to nav atvainojies. Desmit gadus mēs nepieprasījām nekādus līdzekļus, tāpēc Vācija saņēma tikai 62 miljonus uh, pilsētu satiksmē, kaut arī tā ir milzīga valsts. Un eh, būtu daudz projektu, kur mēs varētu mainīt mobilitāti. Ja Eiropas Savienība šos līdzekļus dod, tad tai ir jābūt arī attiecīgai ietekmei, jo mēs nedrīkstam finansēt mērķus, kas ir pretēji tam, ko mēs gribētu. Šī Portugāles vieglā metro līnija. Es eh, esmu pavērojis situāciju, Lisabonā ielas ir ļoti šauras, Un uh, šis uh, tramvajs ir uh, iestrādāts pilsētas satiksmē. Man ir jautājums, vai Eiropas Savienība veicinātu šādus vieglos metro un kā tas būtu īstenojams Vācijas gadījumā, kur uh, Vācija neatbalstītu tādu sliežu transporta līdzekļu ieviešanu, kas varētu apdraudēt autosatiksmi un kas nav nodalīta no kopējās satiksmes. Runājot par neapmierinātību, ko pieminēja arī Vanderkampa kungs, es varētu teikt, ka 87% neapmierināto, es nezinu, no kurienes nāk šie skaitļi, bet ja mēs, piemēram, paraugāmies uz Berlīnes lidostu, tur neapmierināto nav, jo tas vēl nav, šī lidosta vēl nav, netiek izmantot un nav skaidrs, cik laika tas vēl aizņems. Ja mēs paraugāmies uz dzelzceļa savienojumu no Breslovas līdz robežai. Piemēram, ja šajā posmā tas ir Eiropas Savienības līdzfinansēts un no Gerlits tālāk uh, brauc vilcieni, tad. Uh, es gribēju jautāt, vai Jūs eh, zināt, varat nosaukt kādus projektus, kuri ir eh, iesākti, bet kurus izmaksu dēļ neizmanto. Un kādi šajā gadījumā ir līdzfinansējuma rādītāji? Tad mēs nonākam pie 18. lapuses, un tur ir norādīts, ka 87% iedzīvotāju esot uh, nevis uh, neapmierināti, bet ir problēmas ar šo projektu izmantošanu. Un, uh, ja paiet divi, trīs gadi, kamēr cilvēki saprot, ka šos projektus var izmantot, tad uh, tad eh, mana nostāja ir tāda, ka dažu projektu jomā drīzāk ir runa nevis par satiksmes politiku, bet drīzāk eh, dažādu lobby ietekmi. Berlīnē, manā dzimtajā pilsētā, eh, pirms mūra krišanas situācija bija pavisam citādāka. taču gadu gaitā tika izdots pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu izveidot 120 km uh, pilsētas sliežu ceļu. Un uh, tāpēc es labprāt saprastu, kā tas var būt un kā tas vispār tiek pieļauts Uh, izveidot uh, tādus uh, satiksmes tīklus, kas būtībā interesē tikai pāris procentu iedzīvotāju. Un varbūt, ka citās valstīs situācija ar būvniecības un banku lobbyiem ir citādāka, bet es labprāt dzirdētu kādu komentāru par šo jautājumu. Paldies! Un tā kā neviens vairs nav pieteicies izteikties, tad uh, Ā, nu, izņēmumu kārtā Galniša kungs vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Pavisam, pavisam īsi. Vispirms tie piemēri, ko jūs minējāt, manā izpratnē, tie tiešām ļoti labi ilustrē situāciju, nu, piemēram, metro Itālijā, ka tur tiek uh, izlietots finansējums bez attiecīgām pārvaldības struktūrām. Un es saprotu, ka ir jācīnās pret uh, klimata pārmaiņām, jāsamazina uh, oglekļa izmeši un tam līdzīgi, bet uh, kāda tam ir loģika? Un tas sanāk, ka Eiropas Savienība pārvalda visu pilsētas transportu visā Eiropas Savienības teritorijā. Mēs, mēs te vairs pat neesam federālā konstrukcijā. Uh, Vai jūs domājat, ka ap, Savienotajās valstīs Vašingtona uztraucās par uh, sabiedrisko transportu Kalifornijā, Džordžijā? Nē, tā ir attiecīgās, eh, attiecīgā štāta kompetence. Un izskatās, ka mēs te pašlaik vēlamies eh, veidot centralizētu valsti, kā balstoties uz leģitīmiem motīviem vai varbūt arī neleģitīmiem, es nezinu, piesaucot um, klimata pārmaiņas. Nu, es uh, atkal vēlreiz sevi ierakstīju runātāju sarakstā. Vienreiz jūs teicāt par, ka par excellence uh, um, vietējā transporta finansēšana būtu muļķīga. Un tur šis uh, šķērs finansējums Portugālē, piemēram, ir pierādījis, ka tas bija veiksmīgs, jo tur daudz cilvēku to izmanto. Bet Bostonā, piemēram, uh, Eh, daudz eh, kilometru no estakādēm ir pārceltas uz eh, pārzemi, jo tas labāk izskatās, un tas bija iespējams tikai tāpēc, ka federālā, federālais štats, federālā valsts pārņēma 80% no šīs finansējuma. Tāpēc būsim piesardzīgi tā ar nepareiziem piemēriem, bet tagad vārds jums. Thank you very much, Chair. Indeed, I'm, I'm glad. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks, ka mums izdevās uh, izraisīt tik interesantu diskusiju par pilsētas transportu. Es sākšu ar Vanda Kampa kunga jautājumu. par to, vai mēs esam draudzīgi vai nē. Es domāju, ka mēs necenšamies būt ne tādi, ne tādi. Mēs mēģinām drīzāk būt objektīvi. Mūsu mērķis nav būt jaukiem. Mēs sakām, ko mēs konstatējam un arī, ko mēs nekonstatējam. Taču, kad vien ir iespējams, mēs cenšamies uzsvērt pozitīvos piemērus, jo ir jauki dalīties labākajā praksē. Un tālāk jau lēmumu pieņēmēju ziņā ir mācīties no pieļautajām kļūdām un balstīties uz labajām praksēm. Runājot par ērtuga kunga jautājumu par to, vai mēs uh, atpaliekam normatīvā ziņā, vai ir jau, vajadzīgs jauns uh, tiesiskais ietvers, vai vajadzētu jaunus normatīvos aktus, Es domāju, ko mēs varam pateikt, izrietot no šīs eh, revīzijas limitētā aptvēruma, mēs varam komisijai rekomendēt ieviest izmērāmus rādītājus, eh, pēc kuriem varētu secināt, kādi tad ir reālie rezultāti, un vēl svarīgāk iekļaut pilsētas transporta projektus saprātīgā mobilitātes politikā un tālāk jau komisija var pat izlemt, kā tas būs darāms. Atbildot uz eh, dažiem citiem jautājumiem, eh, uz tiem būtu jāatbild komisijai, bet es tomēr mēģināšu pateikt tik daudz, cik eh, Eiropas revīzijas palātas kompetence atļauj. Maizneres kundzes jautājums, paldies jums par to. Jūs aktualizējāt ļoti svarīgu aspektu par ilgtspēju. Un savā ziņā tas ir saistīts ar iepriekšējo jautājumu par vajadzību pēc detalizētākiem tiesību aktiem un jauna tiesiskā pamata. Es domāju, ka tas ir komisijas ziņā, ja viņi nolēms ievērot mūsu rekomendācijas un pārskatīt labākās prakses, kā arī iestrādāt tās jaunā pieejā, jaunā priekšlikumā, kur šie pozitīvie reklāmas kampaņu un citu ideju piemēri dalību valstīs tiek izmantoti un izplatīti tālāk. Medelī kundze. Nu nevar nepiekrist, ka šis ir gadsimta izaicinājums un vīdes aspekti patiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Vai šajos projektos ir pietiekami caurskatāmība? Runājot par tiem projektiem, ko mēs auditējām, atcerēsimies, ka šeit aptvērums ir ierobežots. Šo projektu gadījumā mēs nesaskārāmies um, ar problēmām piekļūstot informācijai vai datiem. Protams, šis nebija finanšu audits. Mūsu ikgadējais ziņojums uh, skata darījumu likumīgumu, taču šis bija drīzāk audits par efektivitātes noteikšanu dažādos projektos. Runājot par plāniem attiecībā uz trokšņa un piesārņojuma līmeni, šeit mēs labprāt uzklausītu komisijas viedokli, kādas ir viņa idejas jaunajam likumdošanas periodam. Mēs eh, sniedzām savas rekomendācijas un mēs eh, labprāt uzzinātu, kas būs tālāk, arī attiecībā uz labākajām praksēm. Ja runājam par projektiem, ko apstiprina komisija un dalība valsts, pie šī jautājuma es labprāt atgrieztos vēlāk, jo tas tika uzdots vairākas reizes. Runājot par Golniša kunga komentāru par subsidiaritātes principu kopienu lomu, Eiropas Savienības lomu, balstoties uz šīs revīzijas ierobežoto aptvērumu, varu pateikt, ka komisija ir apstiprinājusi uh, visus projektus, kas ir klasificēti kā lieli projekti, proti tādus, kuri pārsniedz 50 miljonu eiro budžetu, un mazākus projektus savukārt apstiprina dalību valstis. Otrajā pielikumā tabulas pēdējā slējā ir norādīts, kuras projektus mēs auditējām, kuri bija tiešā veidā apstiprināti uh, no komisijas puses, un šajā gadījumā tieši apstiprināti bija 17 no 26 projektiem. Kāda būs situācija jaunajā programmu veidošanas periodā, mēs uh, vēl tikai raudzīsimies, taču zināmas pārmaiņas ir paredzētas lielo projektu gadījumā, kad dalību valstīm būs divas iespējas. Tās varēs vai nu iesniegt projektus pašreizējā kārtībā, kurā tos apstiprinās komisija, uh, vai arī iesniegt tos ārējiem neatkarīgiem ekspertiem. Šajā otrajā gadījumā komisijas loma būs ierobežotāka, jo tā apstiprinās projektus balstoties uz šo ārējo ekspertu ziņojumiem. Taču, ja komisija gribētu sīkāk izteikties par šo, tad mēs labprāt arī viņus uzklausītu. Uh, un mēs raudzīsimies savukārt, kā šīs pārmaiņas tiks ieviestas praksē. Aņēzes kundze, jūs arī norādījāt, ka pilsētas, kurās būtu ērtāk dzīvot, ir būtisks uzdevums, un es piekrītu, ka ir vēl daudz darāmā. Arī mūsu secinājumi to parāda, Un es eh, kārtējo reizi gribu norādīt, ka revīzijas aptvērums ir ierobežots, mēs varam runāt tikai par izmantošanas rādītājiem, kā arī par tādiem aspektiem kā trokšņa, piesārņojuma samazināšana, sociālo iekļaušanu. Kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šīs piecas dalību valstis? Šķiet, ka es to paskaidroju jau sākumā. 50% no kopējiem piešķirtajiem līdzekļiem nonāca šajās dalību valstīs. Apvienotā karaliste saņem milzīgu apmēru, taču šis apmērs nav starp lielākajiem, un mēs arī mēģinājām uh, raudzīties pēc valstu geogrāfiskā sadalījuma, un tas bija iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies šīs valstis, un apvienotā karaliste šajā gadījumā bija neliels labuma guvējs salīdzinot ar pārējām dalību valstīm, taču es piekrītu jūsu argumentācijai par līdzekļu apguvi un līdzekļu izmantošanu. Nav būtiski tikai izmantot zināmas līdzekļus, bet drīzāk runāt par to, kāda rezultāta tiek sasniegta šīs līdzekļu apguves rezultātā. Un eh, tas arī ir viens no galvenajiem mūsu darbības audita mērķiem - raudzīties, kā projekti maina Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Ja šīs pārmaiņas ir pozitīvi vērtējamas, tāpat mēs arī analizējam efektivitātes aspektu. Baha kungs pieminēja iepirkuma procedūras. Es baidos, ka tas neietilps pašreizējā audita aptvērumā, taču mēs strādājam pie cita īpašā ziņojuma, kas būs veltīts eh, iepirkuma jautājumiem un nāks klajā visai drīz, taču tas nav daļa no audita, par kuru es runāju šodien. Priekšsēdētā kungs atbildot jums. Šķiet, ka es atbildēju uz jautājumu par to, kurš ko apstiprina, proti komisija apstiprina lielos projektus, un uh, pārmaiņas būs nākamajā programmu veidošanas periodā par virzemes metro, jeb vieglo metro, vai to mēs varētu darīt Vācijā. Nu, es domāju, ka tas būtu jājautā drīzāk Vācijai. Revīzijas palāta nav īstā iestāde, kam to jautāt. Runājot par līdzfinansējumu, atbildi ir 26. un 27. lapusē, kur ir pārskats par visiem revidētajiem projektiem, uh, Jūs varat redzēt, cik liels ir bijis Eiropas Savienības atbalsts, kas šo projektu ir apstiprinājis, kādas ir bijušas tā kopējās izmaksas un eh, nu, cik sen projekts jau darbojas. Tā ir tā informācija, ko mēs drīkstam atklāt, un es eh, domāju, ka es arī nevaru pateikt jums neko vairāk eh, par to, kas ir norādīts šajā tabulā. Paldies jums par izrādīto interesi. Priekšsēdētājs, bet uz vienu jautājumu jūs neatbildējāt par šiem 87% uh, iedzīvotāji, kas nebija apmierināti ar rezultātu. Tātad tā bija neapmierinātība, vai tas bija procentu rādītājs, par cik prognoze tika izpildīta? Jā, atvainojiet, te ir runa par 87% lietotāju. Tātad 87% lietotāji bija apmierināti ar šo projektu. Jā, šo vajadzēja precizēt, jo, jā, es pateicos par man atnesto kafiju, tā bija ļoti garšīga. 87% tas bija augstākais noteiktais rādītājs, uh, apmierinātības rādītājs metro būvas gadījumā bet, piemēram, Itālijas gadījumā tika panākti tikai 2% no cerētā rezultāta. Un es domāju, ka. Jā, ja es varu komentēt. Šķiet, ka es nepieminēju labos piemērus, ko es vienmēr mēģinu uzsvērt, un bija vairāki jautājumi. 17. lapusē mēs arī šo informāciju esam iekļāvuši Eh, šeit ir projekti, kas ir īstenojuši savus mērķus, un tie ir labās prakses piemēri, kurus varētu izplatīt tālāk. Tad, tad apkopojot, komisija arī šeit atrodas, un eh, es vēlētos jums lūgt, nākamreiz, kad būs runa par kādu pāzemes projektu, esiet ļoti uzmanīgi ar šo pieredzi. Metro līnija, kas uh, kur izmanto tikai 2% no plānotās populācijas, tā ir uh, līdzekļu izšķērdēšana labākajās tradīcijās. Un, uh, un Portugālē savukārt šī prognoze ir izpildīta par 87%, un tas ir noticis īsā laikā. Esiet lūdzu skeptiski izvērtējot un pārbaudiet situāciju ļoti uzmanīgi, balsoties tajā pieredzē, kas mums ir. Uh, Jau tāpēc vienas esmu ļoti pateicīgs par šo ziņojumu un pateicos arī par prezentāciju. Mēs vēl par šo diskutēsim un paturēsim prātā. Paldies! Lūdzu, mums ir vēl laiks, jūs varat vēlreiz izteikties. Nu, ja ir viena minūte, es labprāt izmantošu iespēju un pastāstīšu, ka mums ir vēl viens ziņojums, kas ietilpst jūsu aptvērumā. Tas attiec uz iekšzemes ūdens ceļiem Tur arī runa par Eiropas Savienības finansējumu un eh, tas attiecināms uz Galnišu kunga jautājumiem par koordinēšanu, par Eiropas Savienības politikas stratēģiskajiem apsvērumiem. Ja jums ir interesi par to, es labprāt ierastos šeit vēlreiz un iepazīstinātu jūs ar to ziņojumu. Paldies, Vanda Kampa kungs! Vai jūs lūdzu varētu mums pastāstīt, kad šis ziņojums par iekšzemes ūdens ceļiem būs gatavs? pāris nedēļu laikā tas tiks publicēts. Nu, pēc tam uh, tikšanās laiks būs jūsu ziņā. Priekšsēdētājs, kad tas tiks pabeigts, dodiet mums ziņu. Jo, jo šeit rezultāts var būt tikai pozitīvs. Jā, atvainojiet. Šis darba kārtības punkts eh, ir noslēdzies, bet līdz nākamajam mums ir vēl mazliet laika, bet varbūt varam pāriet pie nākamā punkta. So, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, proti ziņojums eh, no Kristofers eh, Bodeviks Sečī par jaunajām finanšu sistēmām Eiropas transporta infrastruktūras projektiem. Eh, tātad te ir runa par Milānas lēmumu 14. gadā, Itālijas prezidentūras periodā kad uh, koordinators Bodeviks un Seki ierosināja izstrādāt ziņojumu, lai identificētu TNT koridoru, kas būtu atbilstoši investīciju plānam. Pagaidu ziņojums uh, transporta ministru padomu sanāksmē tika pieņemts, un uh, tas ir interesants arī saistībā ar Eiropas uh, strateģiskajām investīcijām Junkera plāna ietveros. Tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka visi šie trīs kungi ir šeit mūsu vidū. Sveicam jūs eh, satiksmes komitejā, jeb satiksmes un turismu komitejā šeit Eiropas parlamentā. Un es eh, došu vārdu vispirms Kristofersen kungam. Thank you very much. Eh, Lielas paldies, priekšsēkungs. kungs. kā jau priekšsēdētāja kungs teica, e, tad e, šeit ir arī e, Bodevika kungs man pa labi. Un arī Sekī kungs no Itālijas. Mēs kopīgi strādājām pie gala ziņojuma. To lūdza darīt transporta ministri Milānā. Un mēs arī varam Eh, pabeigt eh, ziņojumu līdz Latvijas prezidentūras beigām, tātad eh, līdz jūnijam, un tās tādā veidā arī var tikt iesaistīts vispārīgākās diskusijās par Junkara pakotni. Tā ir tikai daļa no tā darba, ko esam mm, tātad, izdarījuši, bet esam darījuši visu pēc labākās sirdsapziņas, un tagad varam prezentēt starposmu ziņojumu. To diezgan labi uzņēma 3. Eh, decembra transporta ministru padome, un es priecājos, ka varu būt šeit transporta komitejā, parlamentārā, un vēlāk izteikšos, kāpēc tieši esmu priecīgs būt šeit. Eh, darbs eh, pie šī ziņojuma, kā jau uh, priekšēs teica, uh, izriet uh, no 16. 17. septembra Milānas transporta ministru sanāksmes, kur Itālijas prezidentūra uh, Mm, padome un eh, Sīrs Kalas eh, mums lūdza sagatavot ziņojumu un noteikti eh, projektus un koridorus, kas ir piemēroti šādām jaunām finanšu schēmām. Nu, tātad to, kas ir saistīts ar izaugsmas investīciju pakotni, ko ir ierosinājis Junker kungs. Un tas viss tika ļoti pozitīvi parlamentā uzņemts. Un arī to visu atbalsta ministru padome. Līdz ar to mēs e, strādājam e, pie e, šī ziņojuma uz ļoti drošiem pamatiem, tomēr vēlētos bilst ko par šī, šo ziņojuma raksturu. Tas nav. Tātad mēs sasādājamies ar komisijas dienestiem, mēs sasādājamies ar Eiropas investīciju banku, uh, Mēs arī e, esam e, izstrādājuši labu e, vīziju kopīgi, tomēr tas ir ziņojums no mums trīs, trījiem, un tur ir mūsu viedokļi, pārdomas, nu, tur ir tātad tieši mūsu personiskā izpratne iekļauta. Un, protams, ka šis ziņojums arī ieguldījums debatēs pār investīciju pakotni Eh, Bodeviga kungs un Seči kungs vēlāk par to arī eh, runās. Eh, tur būs prezentācijas par dažādām šī ziņojuma daļām. Tomēr galvenais mērķis ir noteikti Transeiropas koridoru projektus, kuri varētu tikt uzmant, izmantoti finanšu schēmās. Mēs zinām, ka tas ir nepieciešams, tāpēc ka dalībvalstīm nav eh, liels eh, resursu pārplikums, kas būtu investējams šādos projektos. Tieši otrādi vairumam dalībvalstu tāda situācija, kad eh, tām tiešām ir jāmeklē kādi citi finanšu avoti. Un viens no tiem, protams, ne visi, bet viens. Un tad būtu tāds, ka tiek iesaistīti privātie investori, nevis aizdota naudu uh, projektiem, bet uh, viņi kļūst par līdz uh, investoriem, uzņems risku kopīgi ar valsts iestādēm un kopā ar uh, komisiju, kā arī citos veidos. Un uh, bez tā visa, bez visa šī darba, kuru veic galvenokārt komisija un Eiropas investīcija banka, uh, mēs sājā, savā grupā saitā nepieciešamību uh, noteikti to, kādas ir nepieciešamās izmaiņas regulējušajā ietvarā, lai garantētu to, ka ir iespējama saikne starp projektiem, eh, kam ir nepieciešams investīcijas, kā arī investoriem, eh, kuri meklē investīciju iespējas. Es jau to saku tāpēc, eh, ka um, Ehm, dažkārt cilvēki ir teikuši, mm, ziniet, eh, tie cilvēki no DJ Move eh, patiesībā eh, nav interesēti. Junkārt plānā tieši pretēji mēs ceram, ka tas būs milzīgs panākums. Un ir rādies milzīgs optimisms šai sakarā līdz ar plānu prezentāciju, un mēs gan, protams, varam saskatīt šeit kaut kādas šķēršļas plāna īstenošanā. Bet ir jāveic uh, tāda struktūrāla pielāgojuma, un tas ir Eiropas Savienības uh, mērķis, institūcija mērķis. Arī Eiropas parlamentam te ir loma ministru padomai, strādājot uh, pie komisijas priekšlikuma. Līdz ar to mēs vēlamies, lai tas viss kļūtu par lielu panākumu. Un tāpēc es vēlēšu, vēlētos tagad īsumā izklāstīt to, kādi ir rezultāti šim te starposmu ziņojumam. E, pozitīvā ietekme e, investīcijām e, mm, uz ilgtermiņu, par to runās Bodega kungs, tāpēc es par to daudz nerunāšu, bet visi zina to, cik būtisks tas ir ekonomiskajai izaugsmai, jaunu darbvietu radīšanai, lai būtu laba visatveroša investīcija stratēģija, tāpēc ka mēs uh, Eh, diemžēl to esam eh, jau redzējuši, eh, kā investīcijas strauji ir samazinājušās Eiropas Savienībā pēdējo 5-6 gadu laikā. Šīm investīcijām ir saistība ne tikai ar infrastruktūras celtniecību, jo projām ir tāda infrastruktūra, kura ir jāizveido tomēr Ir būtiski arī tas, kā investīcijas tiek izmantotas, lai eh, saglabātu pasauvošos tīklus, jo mēs eh, esam izņēmu, iztērējuši 40-50 gadus, eh, lai Eiropā ierīkotu lidostas, šoseis. Un ja mēs skatāmies uz to, kāda ir kvalitāte šiem tīkliem, jūs varat redzēt, ka ir vajadzība pēc uz, tātad, uzturēšanas, modernizācijas. Nav pat uh, runa par kādiem, kādām vācu šosejām. Visam ir vajadzīga uzturēšana un ir nepieciešams uh, arī izmantot transporta sistēmas, uh, lai labāk uh, tiktu izmantot pasaušā infrastruktūra un uh, lai tiktu izmantot jaunās tehnoloģijas. Uh, tīram transportam. Un eh, šis, šajā eh, starposma ziņojumā ir eh, sniegti piemēri, kā ir iespējams gūt labumu no visām šīm finanšu schēmām. Un kā es iepriekš teicu, tad mēs koncentrējamies uz nepieciešamību izstrādāt stingru ietvaru investīcijām. Ir jārunā ar investoriem, projektu veicinātājiem. <clears throat> Esam arī noteikuši e, vairākus, vairākas bārjeras, e, kuras e, neļauj privātajiem investoriem izpētīt investīciju iespējas transporta infrastruktūras sektorā, un tā ir daļa no mūsu ziņojuma. Tagad aprakstīt to, kas var, ko var darīt, lai tas viss kļūtu interesantāks privātajiem investoriem. Tomēr es esmu optimisms, tā, tāpēc, ka ir saiknes starp finanšu vajadzībām un finanšu infrastruktūras projektiem un uh, laiku, uh, kad tiek piesaistīti uh, investori, šādi uzņēmumi, laika profils šīm finanšu institūcijām ir ļoti labi saskaņots ar finansēšanas un izmaksu laika grafiku investīcijās. Tomēr eh, te ir vairākas barjeras, un es vēlētos eh, uzskaitīt eh, dažas no tām. Te joprojām nav skaidra projekta sagatavošanas posma, un mūsuprāt, pašreizējā praksa nav pietiekami laba. Eh, pietrūks arī eh, tīra un skaidra regulēšanas eh, ietvara konkrētās jomās, piemēram, attiecībā uz valsts palīdzības nosīmiem, kas ir valsts palīdzība, kādā mērā ir iespējams sniegt valsts palīdzību, kā ir ar subsidiarizāciju, kad tiek investēts un tātad ir izveidots dzelzceļš un lielākā daļa no ienākumiem tiek izmantoti uzturēšanai, kādā mērā tas vispār ir realizējams un kā ir ar diskrimināciju, kā tas ir, e, ja e, tātad e, valsts palīdzība tiek piešķirta konkrētai pilsētai, nevis kādai citai. Es domāju, ka būtu labi, ja būtu labāki, skaidrāki nosacījumi šajos noteikumos. Un ir arī jautājums par Uh, valsts un privātās partnerības iekļaušanu. Kā Eirosta skatās uz uh, šīm lietām? Ir būtiski, lai uh, nebūtu konflikti ar māsas kritērijiem vai arī ar uh, izaugsmas un stabilitātes paktu. Tas arī ir ļoti svarīgi un interesanti. Un, protams, kā mēs centīsimies runāt ar Eirostatu par šo jautājumu. Un iespējams eh, pietrūks arī eh, stimuli institucionāliem investoriem investēt eh, projektos, kas tiek uzskatīti pārāk riskanti, kur ir riskanti aktīvi, vai arī kur ir ierobežojumi politikā, tad iezīmēt ienākumus un tātad, lai uzturētu šo te infrastruktūru vairākās jomās, uh, Eh, kurus mēs pētām, es nesaku, ka tur ir problēmas, tomēr mēs pārbaudīsim, vai eh, kaut kas var tikt izdarīts labāk. Mums ir arī eh, valsts iepirkuma noteikumi. Ir jāsaprot, vai tie ir pietiekami pārskatāmi, vai kritēriji ir pietiekami labi, kādas procedūras tiek izmantotas izvēloties atsevišķas daļas. Mums ir arī eh, vīdes eh, novērtējuma procedūra. Vai tā labi darbojas? Man gan par to nav īpaši informācijas, tomēr mēs zinām, ka ir nepieciešams daudz laika, eh, lai uh, veiktu vides uh, ietekmes novērtējumu. Dažkārt tas uh, var paņemt veselu gadu, un pat maziem projektiem tas var būt ļoti dārgi. Un uh, ir jāsāsaka, kā to var labāk izdarīt un veiksmīgāk, efektīvāk. Mums ir dažādas procedūras, eh, kā ir iespējams iegūt eh, būvniecības atļaujas, vai tās ir pietiekami eh, veiksmīgi. Tas viss palīdzēs uzlabot vairumu no projektiem. Mums arī jautājums par juridiskā ietvera radīšanu privātajām publiskajām partnerībām. Kā ir iespējams iesaistīt privātos investors tādā veidā, ka uh, viņiem būs ietekme uz eh, projektu gadījumā, eh, ja viņi ir gatavi risku uzņemties. Un līdz ar to ir eh, daudz interesantas lietas, kas vēl ir pētāmas. Mani kolēģi par to mm, detalizētāk izteiksies. No sākuma es teicu, ka es pri, esmu ļoti priecīgs šeit uzstāties. Tāpēc, ka mums trijiem nav kompetences uh, būt par starpniekiem starp dienestiem vai dalībvalstīm, mēs varam tikai noteikt problēmas. Mēs varam noteikt to, kāds ir iespējas. Tomēr eh, mums ir nepieciešams politisks lēmums, eh, lai mēs eh, to visu paveiktu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments būtu gatavs uzņemties tā atbildību un uh, pastāstītu Eiropas uh, Savienības padomē un komisijai, ka uh, kā tagad viss ir jādara, tāpēc, ka ir uh, tik liels uh, optimisms radies līdz ar Junkera pakotni, un, ja sekos neveiksme, tad uh, tam var būt neparedzamas uh, politiskas sekas. Un tādā ziņā mēs uzskatām Eiropas parlamentu par uh, ļoti uh, būtisku instrumentu, un mēs uh, ceram, uh, ka uh, izdosies arī šeit uh, atgriezties un iepazīstināt jūs ar mūsu gala ziņojumu. Un tad uh, skatīsimies, uh, cik veiksmīga būs komisija un Eiropas Savienības padome īstenojot um, nepieciešamos pasākumus. Un tagad es uh, došu vārdu Bodavīga kungām. Paldies, priekšsēd kungs, par doto vārdu. Lielas paldies, Kristofersona kungs. Došu vārdu Bodavīga kungam. Eh, paldies. Eh, pirmā piezīme, pirms es sāku savu runu Kad mums eh, tika uz, lūgts uzrakstīt pirmo dokumentu, tas bija ilgu laiku pirms eh, tam, eh, kad Junkers paskaidroja savu plānu, mēs koncentrējāmies to, kā mēs varam realizēt CF īsākā laika posmā. Un kā Eiropas koordinators Adrijas koridorā esmu apmeklējis visas valstis, kas ir pie koridora pēdējā gada laikā. Uh, un esmu runājis ar policijiem iesaistītām pusēm, un tad, kad es runāju ar eh, visiem eh, koridoru transporta ministriem, tad eh, plaši tika atzīsts, ka investīcijas transporta infrastruktūrā ir ļoti būtisks, lai radītu izaugsmu un uzlabotu konkurētspēju Eiropā. Mēs esam pārāk maz investējuši infrastruktūrā Eiropā, tā ir reāla problēma. Tā ir uh, problēma uh, šobrīd, un tā ir arī nākotnes problēma. Tāpēc, ka, uh, ja šīs, šīs mazās investīcijas turpināsies ilgtermiņā, tad uh, tiks radīts jaunas problēmas. Uh, tur būs problēmas ar uzturēšanu, uh, jaunām investīcijām, kas uh, radīs uh, turpmākas problēmas arī ar tiežniecību. Un nesen uh, publicēts uh, IMF F mm, pētījums uh, atzīst uh, to, uh, ka ir, ir pienācis laiks vairāk investēt infrastruktūrā, jo sevišķi tajās valstīs, kur ir mazāk izaugsme un lielāks bezdarbs. Palielināts mm, investīcijas ir viens no mm, politikas līmeņiem, kas ir atbalstāms, un uh, arī eh, mm, attiecībā uz IKP, kur iespējams valstī iegūt, paaugstinot eh, investīcijas eh, publiskā infrastruktūrā, ir ļoti augsts. Un dalībvalstis var uzlabot valsts finanšu stāvokli gan ar dažādu ekonomisku sektoru iesaistīšanu un uh, Uh, tātad uh, ietaupot uz mm, nākotnes uh, uzturēšanas izmaksām. Šis aspekts ir jāņem vērā attiecībā uz Eurostat, Eurostat noteikumiem, kuri nav šeit iekļauti. Un pētījumā ir minēts, ka līdz 30 gadam būs nepieciešami 1,5 triljoni eiro Un jautājums ir eh, par to, eh, kā ir iespējams eh, garantēt šos finanšu līdzekļus, ir nepieciešams nodrošināt to, ka tiek izmantoti valsts līdzekļi pēc iespējas optimālākā veidā un ir jāpievieno papildus finanšu avoti, lai papildinātu, nevis aiz, aizvietotu citus. Un eh, šajā slaidā vēstījums ir skaidrs, eh, tātad pieprasījums pēc investīcijām eh, infrastruktūrā ir augošana, ir laiks to beidzot saprast. Mēs esam uh, noteikuši aptuveni uh, 6 uh, miljārdus uh, liels, uh, tātad uh, 600 miljārdu investīcijas vajadzības pastāv, uh, un uh, mēs uh, šo, savā uh, ziņojumā uh, Tātad identificējām, ka ir 127 miljārdu vērti projekti, kuri varētu būt potenciāli piemēroti inovatīviem finanšu instrumentiem nākamo gadu laikā. Un Sekī kungs par to runās detalizētāk. Vienā no nākamajiem slaidiem tomēr, kā mēs varam sekot šīs investīciju vajadzības, ir ļoti būtiski kombinēt vairākus finansējuma avotus Nu, tātad eh, eh, grāntu finansējumu, valsts finansējumu un arī eh, privātā sektora investīcijas. Tik tiešām ir ļoti būtiski, lai privāti investori iesaistītos, ja mēs salīdzinām pieprasījumu tātad, ar šiem te. Ar, ar tātad, CEF Connecting Europe Facility. Un jo sevišķi tātad, ilgtermiņa investoriem ir potenciāls investēt eh, transporta infrastruktūrā tad, eh, ja eh, tiek uzlaboti investīciju nosacījumi. Un tas ir saistīts ar nākamo slaidu, kurā ir noteikts vairākas idejas attiecībā uz to, kā var piesaistīt privātās investīcijas. Pirmkārt, ir jā ir skaidrs, ka uh, um, stabila projekta izstrādes fāze ir ārkārtīgi būtisks uh, aspekts ne tikai Eiropas Savienības uh, līmenī. Mums ir nepieciešama ilgtermiņa uh, pārskatāmība attiecībā uz to, kā sasaistās valsts un privātais finansējums. Un, lai būtu reāls izmaiņas, uh, transporta infrastruktūra uh, Eiropā uh, ir jāfinansē vairāk, mums ir nepieciešama eh, spēcīgāka eh, tehniskā eh, palīdzība no dalībvalstīm, kā ir iespējams piesaistīt investors. To var garantēt ar ārēju atbalstu, kā piemēram ar Eiropas investīciju bankas atbalstu vai arī attīstības bankā nacionāla līmenī bet arī izstrādājot dažādas sadarbības programmas un daloties ar paraugu prakses piemēriem. Un eh, bez eh, visas šīs tehniskās palīdzības, eh, kuru mēs varam sniegt projektām, ir svarīgi sniegt arī skaidru regulējošo ietvaru. Tik tiešām finanšu iz, instrumentu izmantojumam vienkāršos Eiropas ietvers ir ļoti vajadzīgs, lai būtu iespējams garantēt uzticamu vidu investīcijām. Šim ietveram ir jābūt skaidram, paredzamam un viegli īstenojumam. Piemēram, attiecībā uz um, valsts palīdzību mums ir nepieciešams arī noteikta uh, noteikumus, ir jābūt uh, ātrām pārbaudēm, un uh, dažas projekta kategorijas arī ir jāiekļauj izņēmumu regulējumos. Un pašreizējais paziņojums attiecībā uz risku mehānismu arī ir jāpartizē un tas ir jāpielāgo, lai eh, tas eh, eh, nodrošinātu labu mm, instrumentu realizēšanu. Un raugoties šajā kontekstā, Eiropas Savienības garantējas, piemēram, tās, kuras sniedz Eiropas Investīcija banka, ir tālāk jāizpēta. Un visbeidzot, Jūs eh, visi eh, zināt eh, to, ka transporta infrastruktūra rāda tādus ieguvumus, kas bieži vien tātad, nekļūst taustāmi, kamēr tātad, nav apzināšanās par to, cik investīcijas ir būtiskas. Eh, piemēram, eh, eh, lietotājs maksā un piesārņotājs maksā principi, tie vajadzētu, tos vajadzētu plašāk izmantot. Un, manuprāt, šādas struktūras, kuras finansē lietotājs, kas ir saistītas arī ar attālumiem, ir labākais veids, kā ir iespējams novirzīt transporta plūsmas. Un bez tā visa ārējā ieguvumi ilgspējīgai infrastruktūrai ir, ir turpmāk vēl arī jānosaka un potenciāli arī jāatalgo, piemēram, Uh, atvieglojot uh, mm, uh, tātad, finansēšanas schēmas transporta jomā. Un tas vienmēr ir jautājums par to, kā var veicināt mm, finanses, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai tie um, aspekti, kas liek šķēršļus projektiem, tiktu ļoti rūpīgi izpētīti. Uh, Un no sākuma es ļoti priecātos uh, uh, iesaistīties ar jums uh, diskusijā par regulējušiem aspektiem, kas ir dziļāk jāizpēta ļoti uzmanīgā veidā, kā piemēram sarežģītas valsts iepirkuma procedūras. Mums ir nepieciešams radīt vienkāršot, harmonizētu noteikumus dažādiem tātad būvniecības posmiem. Un katrā būvniecības fāzē tie faktori, kas ir novest pie riska, piemēram, dažādas kavēšanās, no tā visu vajag pēc iespējas vairāk izvairīties. Un, kā jau priekš teicu, tāda valsts palīdzības nosījuma ir jāprecizē un mums ir jāskatās to, kāda ir statistika saistībā ar PPP. Un maksātspēja ir vēl viens ļoti būtisks jautājums, un es vēlētos tātad. Tā, tā, par to plašāk runāt savā prezentācijā. Vēl viens veids, eh, kā stimulēt eh, finanšu piedāvājumu, eh, ir, ja ir šāds dzīves cikla piegājiens, un tas saistās ar projekta izmaksām, ne tikai ar būvniecību, bet arī ar uzturēšanu tikai skatoties uh, uz visu projekta um, uh, dzīves ciklu, mēs varam garantēt projekta ilgspēju, efektivitāti un līdz ar to uh, arī uh, uh mēs uh, varam novērst kādas uh, saistības mm, valsts budžetiem nākotnē. Un uh, tagad es uh, došu vārdu savam kolēģim uh, Karlam uh, Sekī. Lielas paldies, uh, vārds Sekī kungam. Lielas paldies, priekšnādātāji. Uh, Liels paldies par ielūgumu. Es mēģināšu paturpināt, protams, neatkārtojot to, kas jau tika teikts, bet mēģināšu nedaudz uh, paplašināt uh, dažus citus uh, mūsu kopīgā darba aspektus. Te jūs redzat tabulu, kura sniedz piemēru par nozarēm, kuras varētu būt piemērots jaunajām finanšu schēmām. Te mēs uh, domājam par tādiem sektoriem, kas uh, ir saistīti ar inovatīvo finansējumu un vairumā gadījumu, un tas ir kombinācija no privātā kapitāla, valsts līdzekļiem tās sauktās jauktās pieejas uh, projektu finansējumā. Un te jūs redzat ļoti interesantu sarakstu. Ir um, 127 miljardi, kas aptvēr visas nozares, Un te vēl būtu jāpieskaita arī transporta pārvaldības sistēmas, piemēram, RTMS, Cezār, RIS, ITS un tam līdzīgi. Flotes atjaunināšana, uzlabojot vides standartus, kā arī infrastruktūras veidošana tīrajām degvielām ir liels potenciāls iespējamām investīcijām. Var pat cilvēki būt pārsteigti par šiem skaitļiem. Reāla, piemēram, dzelzceļa savienojumiem 30 miljardi eiro, bet paturot to visu prātā, Tas parasti ir saistīts arī ar īsākām struktūrām, piemēram, savienojumiem uz lidostām un tam līdzīgi. Protams, ka lielāki dzelzceļa infrastruktūras projekti ir grūtāk finansējami, bet var iedomāties, ka tos var sadalīt divās daļās, piemēram, RTMS. Uh, šeit varētu būt arī ievērojami privāto investoru interese. Uh, Nu, tā tad potenciāls pieprasījuma ir. Mēs turpinām domāt par projektiem, kas būtu piemēroti arī Junkara pieejai. Un faktiski, kas šobrīd notiek? Notiek kopīgs darbs, ko veic dažādu koridoru koordinātori Mm, piemēram, RPMS e koordinātoriem. EIB gat, gatavojas uh, Junkera plāna īstenošanai, lai identificētu sārakstu ar pāris uh, flagmaņu, proje, flagmaņu projektiem katrā koridorā, lai būtu kāds uh, projekts, kas būtu gatavs uh, finansējumu saņemšanai, ja Junkara plāns sāktu darboties. Un mēs, protams, to kopā arī turpināsim, domājot par projektu finansēšanu, kas būtu piemērots finansējumu saņemšanai. 2015. gada jūnijā esam gatavi padomēm parlamentam prezentēt galveno ziņojumu. Un tiksimies arī ar dalību valstīm, lai uzklausītu iespējamos eh, komentārus un priekšlikumus. Tas viss eh, turpināsies kā mm, papildu elements eh, investīciju pakotnē, turpināsim sadarbību ar Eiropas investīciju banku un komisiju domājot par īpašām finansējuma schēmām, tā sauktajai mm, mīkstajai infrastruktūrai, kuras jau pieminēju, bet vēlreiz atkal atkārtoju. Mēs, protams, mēģināsim īstenot arī struktūrētu dialogu ar investoriem, kurā uh, galveno uzmanību pievērsīsim ilgtermiņa investoriem, un es to vairs atkal nelasīšu priekšā, jo tas jau tika pastāstīts. Mēs mēģināsim identificēt interesantus aktīvus, iespējamos riska veidus, to, ko viņi šajos projektos vēlas iekļaut. Un mēs domāsim arī par labāk piemērotiem finansējuma modeļiem, kādi būtu pieejami bet eh, pat vēl svarīgāk nekā konsultācijas ar iespējamiem investoriem ir tas, ka mēs turpināsim darbu pie šķēršļu identificēšanas un iespējamo risinājumu meklēšanas. Mani kolēģi to jau teica, bet ļaujiet man vēlreiz atkārtot. Šis eh, ziņojums, kuru pieprasīja transporta ministru padome un attiecīgais komisārs uh, tika pieprasīts pat vēl Junkera komiteja izstrādāja savu plānu, un tas bija paredzēts, lai izdomātu, kā vislabāk izmantot CEF instrumentu, veicinot inovācijas, jūs atcerēsieties, kādu potenciāli mēs ar to saistām, piemēram, uh, raugoties uz projektu obligācijām un līdzīgiem instrumentiem, tāpēc darbs pie tā turpinās sadarbībā ar privātajiem instrumentiem, jo publiski privātā partnerība mūs prātā bija pat vēl agrāk nekā tā parādījās Junkera plānā. Un jūs jau zināt, ka arī jūsu valstīs iespējams ir laba praksa šajā jautājumā, un tā joprojām tiek uzskatīta par labu praksi. Tātad finanšu šķēršļi. pieprasījumu un piedāvājumu tuvināšana, lai tas tiktu pienācīgi pāraudīts un tam līdzīgi. Tā bija mūsu darba sarežģītākā daļa, jo visi šie šķēršļi parasti izriet no lēmumiem, kurus kāds ir pieņēmis un uh, kuru kāds cits ir īstenojis. Un, protams, katrs ir norūpējies par savām prerogatīvām, par savām tiesībām, un ļoti bieži partneris ir grūti pārliecināt, ka ir nepieciešams kaut kāds izmaiņas. Un tas arī nav mūsu darbs. Mūsu darbs ir norādīt uz šķēršļiem, piedāvāt iespējamos risinājumus un pēc tam uh, atstāt uh, atbildību uh, lēmumu pieņēmējiem, konkrēti lēmumu pieņemšanā, bet tas tiešām ir ļoti svarīgi un tas arī ir iemesls, kāpēc es uh, pievienojos kolēģiem uh, viņu pateicībā jums par to, ka jūs pievēršat šim jautājumam uzmanību. Es domāju, ka mēs dzirdējām ļoti vērtīgus ierosinājumus, komentārus, kas nāca no jūsu puses Protams, ka mēs mēģinam visas labās uh, idejas, uh, ko dzirdam, uzklausīt un salikt kopā. Un paralēli tam mēs arī uzskatām, ka ņemot vērā jūs politisko atbildību, jums uh, droši vien ir jāzina, kas tieši ir likts uz kārts. Un ja jūs uzskatāt, ka un tas ir labi, tad es eh, ceru, ka jūs arī atbalstīsiet mūsu darbu. Jā, liels paldies! Tie bija mūsu trīs runātāji, un tagad es eh, sākšu diskusiju. Pirmais atkal Vīms Andekams. Paldies, priekšsādātāji! Man ir jāteic, ka es vēlētos pateikties eh, trim kungiem par ārkārtīgi vērtīgo informāciju, ar kuru viņi mūs iepazīstināja. Šī informācija attiecas gan uz ziņojumu, gan arī tagad mutisko prezentāciju. Protams, mēs uh, sēžam starp diviem krēsliem. Uh, ir šis pagaidu ziņojums, bet tā kā parlaments jau labu laiciņu gandrīz ikdienu strādā pie FSI, un es domāju, ka mani kolēģi noteikti par to tūlīt izteiksies, tad jāteic, ka man, lasot šo ziņojumu, radās iespējas, ka tas nāk uh, nedaudz par vēlu, jo FSI um, tūlīt uh, tiks um, iedarbināt. Bet uh, Manuprāt, EIB no šī ziņojuma var daudz ko mācīties. Manuprāt, mēs īsti vienkārši nesaprotam, kādi būs EIB kritēriji un argumentācija, kad viņi apstiprinās projektus. Mēs zinām, ka šādi CEF projekti ir, bet īsti nezinām, ko EIB ar tiem darīs. Un ņemot to vērā, man ir vairāk jautājumu publiski privātā partnerība savu vērtību līdz šim nav pierādījusi. Mm, Tā prasa pārāk milzīgus uh, pūliņus un centienus, lai varētu tikt īstenots kāds veiksmīgs projekts. Un, ja būtu iespējams uh, sagatavot kaut kādas vadlīnijas par mm, vai rokas grāmatu, par to, kā, uh, kas ir jādara, ja mēs vēlamies izveidot PPP, tad tas būtu lieliski, jo pagaidām tas prasa pārāk daudz laika. Tālāk dažādu finansējumu plūsmu apkopošana, jeb apvienošana e, ir iespējams um, um subsīdijas no CEF, aizdām no FSI un iespējams arī privātā sektora nauda. Un es saprotu, ka tas uh, sniedz daudz iespēju, bet, uh, manuprāt, te visas detaļas pārāk tehniskas, lai tas darbotos. Otrs jautājums - kā mēs panāksim, ka um, privātā nauda kļūst pieejama? Ja jūs raugāties uz vācu apdrošināšanas uzņēmumiem, tur ir daudz naudas, bet uh, kā mēs tai varam piekļūt? Viņiem pirmkārt ir uh, maksātspējas noteikumi, bet arī investīciju rentabilitāte ir otrs aspekts. Gala ziņojumā es būtu labāk gribējis redzēt praktiskus ieteikumus par to, kā ir iespējams publiskajā infrastruktūrā ieguldīt privātu naudu. Un tāpēc priekšsādātāji varbūt uh, Vēl viens punkts arī par EIB eh, e investīciju banku. Jūs jau izteicāties par EIB un es nezinu, vai jūsu gala ziņojums tiks pabeigts pietiekami laicīgi, jo šobrīd tiek pieņemti vairāk atbildīgi politiski lēmumi. Jūs teicāt, ka vēlaties pabeigt šo ziņojumu līdz jūnijam, bet eh, vai tas nesaistās ar nelielu risku, vai tas nav nedaudz bīstami? Paldies! Kas ir? Izmēr. Liels paldies, Izmēls Ertuks, lūdzu. Jā, vielen herzlichen Dank. Jā, liels un sirsnīgs paldies arī no manas puses sociālistu frakcijas vārdā par šo ļoti interesantu ziņojumu prezentāciju, ko sniedz trīs kolēģi priekšā prezidijām. Nu, patiešām šajā kontekstā mēs jau vairākas eh, nedēļas risinām šo diskusiju saistībā ar Junkeru piedāvāto plānu, un transporta komiteja ir domājusi par to, cik lielā mērā dažādi kriteriji, kurus mēs savu laiku izstrādājām saistībā ar CEF un TNT vadlīnijām, tad mēs atkal spriežam, cik lielā mērā šie kriteriji tiek ņemti vērā, izvēloties projektus un vai tas vispār tiek darīts, apstiprinot projektiem finansējumu. Un uh, gribēju atgādināt, ka pēdējo nedēļu laikā esam runājuši ar komisiju un DG Move un esam lūguši skaidrojumus, kā tad šie, no kurienes tad uh, nāk šie 315 uh, miljārdi eiro. Neviens jau nesaka, ka nevēlas šo naudu, bet ir jāsaprot, ka uh, mēs, uh, mūsu rīcībā ir tikai 8 miljardi e, reālas naudas, 3,3 no CF fonda un uh, vēl nauda no apārsnes 2020 programmas un aptuveni 2 miljardi no neizmantotām budžeta rezervēm. 8 plus 8 miljardi būtībā, kas ir izmantojumi garantijās. Un fakts ir tāds, ka uh, Ja mēs vēlamies ar šiem 16 miljardiem panākt svīras efektu, tad es nedomāju, ka galu galā mēs dabūsim nevis 315 miljardus, bet varbūt tikai 100, un arī tas būs liels panākums, jo šī nauda var ļoti palīdzēt infrastruktūrai, transporta infrastruktūrai, un ja mēs raudgāmies, tad uh, redzam, ka lielākā, uh, ka 29% no šiem ieguldījumiem ir plānoti transporta nozarē, un tas, protams, arī rada jautājums. Šķiet, ka viens no vissvarīgākajiem jautājumiem jūsu ziņojumā jau ir pieminēts, proti kādi šķēršļi pastāv Mēs vēlamies šeit privātos investors, un tāpēc ir jāsaprot, kurš tieši līdz šim man tas īpaši skaidrs nebija, tāpēc es esmu jums ļoti pateicīgs, lai mēs varētu veidot regulatīvos atveru tādu, ka cilvēkiem, kas vēlas dot šo naudu, lai viņi nesaskartos ar problēmām, piemēram, atbalsta noteikumos, Un es domāju, ka Eiropas komisija iekšē ir jāpadomā par to, lai nesanāk tā kā pagātnē, kas starp dažādām uh, ģenerālu um, starp dažādiem ģenerāla direktorātiem un uh, ko konkurences ģenerāla direktorātu rodas uh, iekšai konkurence. Un jādomā, lai tas nekļūtu par šķēršļu investoru piesaistē. Jūs pieminējāt arī vairākus citus punktus, ko gribu atbalstīt, piemēram, to vai infrastruktūras projekti, kurus mēs gribam finansēt eh, šie, ar šo naudu, eh, tiek pieskaitīti Māstrihtas kritērijiem. Tas ir izšķirīgs jautājums, un es atbalstu to, ka tas netiek rēķināts Māstrihtas kritērijos, jo pretējā gadījumā tam nebūtu nekādas jēgas, tīpaši tajās valstīs, kuras šobrīd nav pārāk veiksmīgā budžeta situācijā. Un Tālāk, eh, vai vienas pieturas aģentūra būtu derīga, noderīga, piemēram, dažādu atļauju saņemšanā un tam līdzīgi šajos projektos, es pilnībā jums piekrītu. Un vēl es gribēju jau sākumā norādīt, ka man ļoti patika šī life cycle approach, dzīves cikla pieeja. Eh, man tā ļoti patīk, jo arī nosakot uh, vadlīnijas mēs vadījāmies pēc šīs pieejas. Mēs iepriekš domājām, vai eh, mēs esam iepriekš norādījuši, ka infrastruktūras projekti tiek izvēlēti un finansēti, neņemot vērā uh, Eh, nākotnes perspektīvu, kādas izmaksas tas nākotnē radīs, un es vairāk kārt esmu teicis, ka tad, ja mēs runājam par dzīves ciklu, ir jārunā arī par uzturēšanas izmaksā, un, un te man nāk prātā arī, piemēram, oglekļa pēdas nospiedums, kā tas ietekmēs vidi, un vai to ir iespējams eh, ņemt vērā kopējā cenā un izdevumos, vai tas vispār atmaksājas, un es uh, gribēju teikt, ka tuvākās nedēļās uh, Tas ir kā nav pietiekams laiks, bet kopā ar Dominiku Rikē un Izabelu Ines, Ines Ajals Sander mēs par to domāsim. Un varbūt ir iespējams padiskutēt arī par pāris pētījumiem, kuros būtu runa par šos vīras efektu vai um, reizinātāju efektu, par kuru mēs te tik bieži runājam. Vai tiešām šis reizinātāju efekts ir Mm, realistisks. Piemēram, Cepelīna universitāte Berlīnē nonākusi pie atziņas, kas, um, pie atziņām, kas nav tik uh, optimistiskas, kas uh, attiecās uz uh, infrastruktūras projektu ieņēmumiem un mm, reizinātāju efektu. Kā jau teicu, visu to nākotnē ņemsimies vērā. Paldies, Roberts Zīle! Jā, liels paldies par šo prezentāciju, par pagaidu ziņojumu Un, e, kā jau jūs zinat, šī komiteja ir ļoti noraizējusies par Junkera plānu īstenošanu attiecībā uz e, transporta politikas īstenošanu, īstenību attiecībā uz CEF, TNT vadlīnijām un tam līdzīgi. Jums ir liela pieredze projektu pārvaldībā un vismaz raugoties uz jūsu prezentāciju, es pamanīju, ka mm, tā dod dažas atbildes e, apspriežot Junkera plānu. Varbūt ne visas atbildes, bet vismaz uh, dažas lietas, kas mums ļauj optimistiskāk raudzīties uz īstenošanu, bet vienalga ir vairāk jautājumu un bāžas. Pirmkārt, kā jūs vērtējat šos koridorus? Kāpēc privāta invest investori izvēlēsies ar koridoriem saistītas projektas transporta nozarē? Droši vien dodot priekšroku automaģistrālēm vienā dalībvalstī. Varbūt DigiMu var izmantot uh, tiesības piešķirt uh, CEF grantus, Un šī gadījumā tad, ja DigiMove var formālāk sadarboties ar EIB, izvērtējuma komiteju vai to struktūru, kura lems par projektu atbalstīskumu, piešķirot CEF grantus eh, koridoru projektiem. Tad varbūt eh, šajā gadījumā tas eh, privātajiem inspektoriem būs labāk, bet arī par to ir šaubas. Jūs zinat, ka šie koridoru projekti prasīs 5, 10 gadus, bet Junkara plāns aptver tikai 3 gadus. Bet uh, privāti inspektori, pēc, in, investori pēc uh, 3-4 gadiem vēlētos uh, pēc um, trim, četriem gadiem redzēt kaut kādu peļņu un vēlams uh, jo lielāku, jo labāk. Un turklāt nav jau arī saprotams, vai tas infrastruktūrā um, atrisinās šauro vietu problēmu. Rodas arī jautājums, vai nav kādu ienesīgāku veidu, kā investēt infrastruktūrā. Kā jūs vērtējat Junkera plānu un tā nākotnes iespējas? Un no finansiālā viedokļa raugoties, jūs um, Kristofersēna kungs savos ievadvārdos pieminējāt, cik svarīgs ir um, Junkera plāns, kas ļautu transporta investīcijām iekt plus dalību valstīs, tas veicinās izaugsmi un nodarbinātību, bet parādīsimies uz Grieķiju. Grieķijā investē apdrošināšanas kompānijas, uh, um, investīciju fondi, bet šīs investīcijas pēdējo gadu laikā ir izņemtas, tas ir aizstāts ar publisko naudu, ja SVF aizdevumiem, EIB, uh, finansējumu, un uh, valdība vairs šādā līmenī ne, neinvestē. Un kāpēc jūs domājat, ka šie privātie uzņēmumi investēs Grieķijā Junkara plānu ietveros? Ja viņi pēdējo gadu laikā ir naudu no Grieķijas izņēmuši, kāpēc viņiem būtu jāsamierinās ar šādiem riskiem, šādām darbībām? Pēdējais jautājums, kas saistīts ar uh, Um, transportu. Jā, piemēram, tiks veicināti maksas auku autoceļi. Mēs zinām, ka dalību valstis uh, var ieguldīt līdzekļus Junkera plānā un tie netiek pieskaitīti uh, stabilitātes pakta deficīta kritērijiem. Varbūt tie nebūs tādi īsti maksas ceļi, bet tie kļūs uh, par maksas ceļiem pēc 20-30 uh, gadiem. Uh, tad uh, tie būtu jāiekļauj budžeta bilancē pēc 20, 30 gadiem. Vai kā jūs to vērtējat, ja paņemam, piemēram, vienu potenciālu budžeta gadu 2016. valstī, kurien investējusi ceļa būvniecībā? Un uh, kur tas ceļš vēlāk parādīsies? Uh, Tas parādīsies valsts budžeta bilancē vai piederēs investoram, ir vienkārši jāsaprot. Liels paldies, tagad Gezīna Maismera. Liels paldies priekšsādātāji, liels paldies arī abi trim referentiem. Mēģināšu izteikties īsi, jo man tūlīt jādodas uz vienu citu komiteju uz nobalsošanu, un tāpēc es nemaz nevarēšu sagaidīt jūs sniegtās atbildes, bet es ceru, ka birojs tās piefiksēs un Es zinu, ka arī <clears throat> Bilbao kundze un citi vēl ko jautās, tāpēc izteikšos uh, relatīvi īsti. Protams, ir fan, tas izklausās fantastiski. Jā, tas tiešām darbosies, ka paralēli mēs varam īstenot gan CEF, tātad uh, Eiropas infrastruktūras savienošanas uh, projektu, koridors un Junkara plānu. Un, protams, mums pašlaik ir ļoti rūpīgi jāraugās, lai uh, šī nauda tiktu ņemta no transporta sektora un ieplūst citos sektorus. Es gan nevērtēju to tik kritiski, kā tas eh, daļai var tikt um, novirzīts arī ceļiem, šī PPP nauda, jo arī tas ir labi. Uh, un eh, ceļi tiešām ir jāuztur, tur ir daudz problēmu ar tiltiem un uh, tam līdzīgi, un ja mēs atrodam uh, privātos infektors, kas tur iegulda, investors, kas tur iegulda, tad, manuprāt, viss ir labi, bet man ir vēl divi komentāri. Jūs runājat arī par to, ka no 127 miljardiem eiro šīs jaunās finansējuma metodas varētu tikt veiksmīgi izmantotas. Tur varētu atrast privātus infektorus, investorus. Jūs jau to norādījāt, aptuveni pusē projektu, bet jautājums ir tāds, ir jābūt kaut kādai idejai, kur tas varētu būt, vai tas uh, ir kaut kā zināmā mērā reģionāli sadalīts, tas pirmais jautājums. Un otrs jautājums, kur mēs vienmēr sev uzdodam, cik lielā mērā uh, projekti, kas uh, kuras būtu saprātīgi finansēt ar jaunām finansējuma metodēm Junkara plānu ietveros. Cik no šiem projektiem ir Eiropas pievienotā vērtība, kuru mēs izvirzījām kā kritēriju CEP projektiem? Mēs teicām, ka nedrīkst vienkārši būvēt kaut kur kaut ko, bet tam ir jābūt saprātīgi, tam jābūt Eiropas iekšējā tirgus un Eiropas patērētā interesēs kopējā transporta nozarē. Un um, tāpēc gribēju jautāt. Um, Es saprotu, ka būtu jābūt Eiropas pievienotajai vērtībai, bet eh, cik daudzos gadījumos tas tā būs. Un kā jau es teicu, diemžēl nevarēšu sagaidīt jūs atbildes, bet noslēgumā jūs eh, runājāt par naudas iedzīmēšanu, ja mēs eh, vēlamies runāt par maksas ceļiem, kā to tikko pieminēja Zīles kungs. Nu, protams, es redzu, ka visa Eiropa tagad raugās, kas notiks ar Eiropas ar ceļu nodevas likumu. Ja tā būs atbilstoša Eiropas tiesību aktiem, tad droši vien mēs nebūsim pret to, ka um, mēs varētu to izvēlēties kā paraugu citai Eiropai. Protams, um, tad, ja tur ir iespējams šos līdzekļus iezīmēt, tā arī būtu viena iespēja, kā iegūt finansējumu transporta nozarē. Liels paldies! Uh, informatīvs punkts Mahado jau sacīja, ka Šis uh, user-based uh, principu ir liederīgs uh, un um, tam līdzīgi. Un tagad vārds Karimai Dēlī. I've quoted him. Merci. Euh, paldies, priekšstādātāji, paldies par šīm prezentācijām, ekspertiem. Man būtu vairāk jautājumu. Vispirms Vai jūs mums varat pastāstīt, kādas ir konkrētās iespējas saņemt finansējumu caur instrumentiem, vai nu, mm, kas būtu privāta publiskā partnerība vai projekta obligācijas? Tas būtu pirmais jautājums. Otrais jautājums. Kādā veidā un kādā dalībvalstis varēs atgūt parādus, kas ir izdarīti, lai finansētu Junkara plānu, vai kāds man vai konkrēti paskaidrot, kā tas darbosies. Šobrīd, kā jūs vērtējat iespējas finansēt projektu, it īpaši tas, ja īpaši, tad, ja tas ir liels projekts. Un, piemēram, lielu un neliederīgu projektu. Manuprāt, ietekmes iedzēnos runājot, Vai jūs redzat kaut kādus elementus, kur mēs varam pavirzīties priekš, un jūs varat teikt, ka mums ir jāiegulda nauda šādos projektos, kurus mēs vērtējam kā nelietderīgus? Jo es domāju, ka tas noteikti atstās ietekmi, un arī dalībvalstīm nav naudas šādiem, projek nav naudas šādiem projektiem. Ines Ēlai Senderē atstājot. Sí. Gracias, presidente. <clears throat> Perdón por la situación de, de mi voz. Espero poder terminar sin que desaparezca. Paldies priekšsēdētāji. Atvainojiet par manu balsi, es esmu apaugstējusies. Bet uh, es vēlos tomēr pateikties runātājiem par uh, noderīgo informāciju, un Kristoferson kungs uh, gribēja pajautāt jums, jo jūs uh, acīm redzot, labi pārzinat visu līdzekļu sadalas sistēmu Eiropas Savienībā, pat labāk nekā es. Vai jūs esat lēsis, cik daudz līdzekļu Eiropas budžetā ir pieejami šiem mērķiem, ehm, neskaitot to, kas ir pieejams CEF ietvaros? Infrastruktūras investīcijām. Um, Mums vajadzēs nodrošināt to, ka mēs izanalizējam ietekmi, ko rada CF finansējums, un attiecīgi pielāgojam investīciju pakotni. Atsevišķos gadījumos varētu būt iespējas pārnest līdzekļus no neizmantotajām budžeta pozīcijām, taču mēs nedrīkstam atņemt līdzekļus CF pozīcijām, jo pirmkārt šie līdzekļi neko daudz nemainīs kopējā kontekstā. Tālāk jūs runājāt par šķēršļiem, ar ko saskars privātie investori. Es, diemžēl, detalizēti nepārzinu šo jautājumu, taču pagātnē mēs skatījām valstu atbalstus Eiropas Savienības kontekstā un pastāvēja aicinājums pēc lielāka elastīguma. Manuprāt, tas norāda uz problēmām. Uh, un mums vajadzētu ļoti uzmanīties ar šo signālu. Dažās valstīs valsts atbalsts pieprasa lielāku elastīgumu, tāpat ir jārunā par ietekmes uz vīdi jautājumu, kas ir neatņemama jebkura projekta izvērtējuma sastāvdaļa. Runājot par pašiem finanšu instrumentiem, Mēs varam runāt par CEF, par ilgtermiņa finansējumu, arī par citiem finansējumu tipiem. Eiropas Savienībā ir arī pensiju fondi, apdrošināšanas eh, sabiedrības, kas varētu būt ieinteresētas ieguldīt transporta un infrastruktūras projektos. Un tāpat eh, runājot par Junkeru pakotnes eh, kontekstu, tika runāts par ārējo, ārējām tiešām investīcijām no Ķīnas vai, piemēram, Krievijas, ko jūs domājat par to? Esmu pateicīga jums visiem par jūsu prezentācijām, tas bija ārkārtīgi interesantas. Taču es labprāt noskaidrotu vairāk par šiem aspektiem, kā jūsuprāt mēs varētu palielināt katra instrumenta potenciālu kas ir maksimums, ko mēs varētu gūt, piemēram, no CEF un kādā veidā mēs to varētu izdarīt, īstenojot atsevišķus projektus? Un kā mēs to varētu izdarīt tik drīz, cik vien iespējams? Pido en cuanto a la inversión y en cuanto a los aspectos socioeconómicos. Y en ese, en... Runājot par Junker pakotnes jautājumu, ir nepieciešamas šīs investīcijas, Vai jūs uzskatāt, ka mm, arī Māstrihtas kritērijas varētu piemērot citādāk, lai eh, saskaņā ar tiem varētu investēt arī tie, kas šobrīd nav tiem atbilstīgi? Tāpat, eh, ko jūs domājat par eh, Bāzeles 3 finansējumu Solvents 2. Un eh, tieši tāpēc Uh, ir būtiski, lai nebūtu problēmas, kas ir saistīts ar bankām. Tas ir tāds uh, instruments, kas dažkārt var būt ļoti pozitīvs, bet uh, cits reizes var būt ļoti negatīvs. Un šīs tā projektu obligācijas, kuras nesen tika prezentētas, bija liela izgāšanās. Mēs vēl to saprast, Eh, ko jūs mums varētu pastāstīt par eh, pārvaldības jautājumiem? Eh, kādā veidā iejaucas investīcija banka, lai nenotiktu šādas kļūdas un problēmas? Paldies. Tagad vārds Dominikam Rikē. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos uzteikt mūsu trīs runātājus par ļoti noderīgajām prezentācijām. Uh, par šo svarīgo darbu, kas patiešām nāk īstajā brīdī. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt kādu būtisku jautājumu, proti nefinanšu barjeras. Ir notikusi diskusija par Junkera pakotni, uh, par uh, apvārsnes 2020 līdzekļiem, arī par Connecting Europe Facility, bet tagad mēs dzirdam, ka uh, projekta kvalitāte liek domāt par um, dzīves ciklu apsvērumiem un arī par nefinanšu barjerām. Mums Nevajadzētu pazaudēt no skatu punkta šos būtiskos aspektus, jo tie ir savā starpā cieši saistīti. Runājot no reglamentējošā viedokļa, gan projektiem, gan arī līdzekļu devējiem investoriem, dalību valstīm ir svarīgi tie noteikumi, kas var apdraudēt projekta dzīvotspēju. Arī finanšu ziņā Bāzeles 3 noteikumi var ietekmēt uh, dažus kapitāla fondus. Ir arī vispārējais intereses projekti, uh, no kuriem uh, nevienmēr nāk pēļņa, bet kuri tomēr var piesaistīt privāto sektoru, bet no otras puses ir arī pēļņas projekti, kas sniegs ieguldījumu atdevi. Un starp šiem abiem projektu veidiem ir tādi projekti, kuros sabiedrība ir ieinteresēta, bet kuri arī spēj sniegt ieguldījumu atdevi. Mums jātiecas rast pareizo līdzsvaru tajā, cik mēs maksājam par šo sabiedrības interesi, vienlaikus nodrošināt to, ka pastāv zinām ieguldījuma atdeva un šie projekti ir interesanti arī privātajam sektoram. Mēs ceram, ka Junkera pakotne spēs stiprināt eh, esošos fondus, bet tagad izrādās, ka līdzekļi drīzāk eh, tiks atņemti, un tas ir slikts sākums procesam. Man ir pāris jautājumi jums. Jūsu ziņojumā jūs runājat par projektu apvienošanu, par projektu uh, sadalīšanu pēc tipiem, lai iespējams tos varētu skatīt kopā. Un, kad projekti ir gatavi, tos varētu apkopot portfeļos, lai eh, investori varētu ieguldīt projektu kopumos. Tātad šie projekti tiktu sagrupēti. Kā jūs uh, sekmēsiet šo projektu virzību Junker plāna ietvaros? Un kāda būs sasaiste starp uh, šiem projektiem? Otrakārt, jūs runājat arī par dažādu partneru pulcēšanu pie dažādiem projektiem. Te mēs, piemēram, runājam par degvielas izplatītājiem, energoražotājiem, arī elektromobīļu ražotājiem un citiem. Te varētu būt daudz ieinteresēto pušu, un kā mēs varētu apkopot šīs daudzveidīgās intereses darbā pie uh, viena projekta. Un uh, līdz ar to te mēs varam runāt par tādu kā investoru kopumu. Ja mēs labāk saprastu, kā šie atšķirīgi aspekti sasaistās, mēs panāktu lielāku progresu. Visu beidzot runājot par finanšu regulējumu, jūs pieminējāt savā ziņojumā Solvency 2. Kāds tad būs faktiskais normatīvais priekšlikums, lai iedrošinātu investorus piedalīties? Un visi beidzot ierosinājums no manas puses. Ko jūs domājat par Eiropas ilgtermiņa investīciju projekta ieviešanu kā zīmoli kad Junkera plānā uh, projekts tiek attiecīgi uh, zīmolots, jeb marķēts, tas ir uzskatāms par finansējumu. Ja Eiropas investīcija banka uzskata projektu par atbilstīgu, tā sniedz šim projektam noteik noteiktu statusu un tas kalpo par uh, sava veida garantiju. Ja mēs izmantosim šo projektu apzīmēšanu, jeb marķēšanu, vai tas neies kopsolī ar normatīvo vienkāršošanu? Jo būs iespēja izmantot arī konkrētas finanšu garantijas, un būs spēkā arī specifiski noteikumi, kas padarīs eh, noteikumus vienkāršākus. Gan uh, finanšu regulējuma ziņā, gan vīdes regulējuma ziņā iespējami interesētajiem partneriem. Piemēram, ja mums ir runa par eh, projektu, kas ir mārķēts kā Eiropas līmeņa projekts, tad apdrošināšanas uzņēmumi daudz labprātāk investēs šajā projektā, un tie varēs izmantot 11% atbilstīgi solvencija divi noteikumiem. Tātad šīs garantijas eh, ies roku rokā arī ar eh, noteikumiem. Paldies tālāk vārds Jensam Nilsenam. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos par uh, prezentācijām. Un, protams, ir pilnīgi pareizi, ka uh, Tad, kad Junkera plāns nāca klajā, valdīja vispārējais entuziasms daudzi, tomēr bija piesardzīgi un domāja, pagaidiet, vai vispār šis plāns ir īstenojams. Man ir divi aspekti, par kuriem es gribētu runāt. Pirmkārt, noteikti ir jēga pāanalizēt privāto investoru iespējas. Viņi vēlas saņemt uh, ieguldījumu atdevi, bet viņi negrib riskēt ar kapitālu. Viņi noteikti grib uh, iespēju pateikt saviem uh, akcionāriem, uh, cik lieliski ieguldījuma atdevi ir bijusi. Tāpat jārunā par pensiju fondiem. Piemēram, Zviedrijā 70% šo fondu ir ieguldīti valstu obligācijās, kur procentu likme ir tuvu pie nulles. Vai atdev, ja atdev no šiem ieguldījumiem būtu augstāka par valsts obligāciju atdevi, tad šīs investīcijas būtu daudz interesantākas. Pensiju fondiem ir jāgarantē pensijas ilgtermiņā. At, tomēr pastāv dažādi pensiju fondu veidi. Ir publiskie pensiju fondi, privātie. Un ir arī tā dēvētie mutual pensiju fondi, Es gribētu jautāt, vai jūs redzat uh, kādas iespējas šiem pēdējiem pensiju fondiem būt uh, iesaistītiem investīciju procesā un vai šo šķēršus varētu novērst? Esmu dzirdējis viedokļus, ka pastāv šķērši šādām pensiju fondu investīcijām. Otrs aspekts, ko es vēlējos pieminēt, ir šī vienas pieturas aģentūras iespēja, lai saņemtu būvniecības atļaujas, un es zinu, kur šajā procesā tiek pieņemti lēmumi. Pastāv risks, bet vienlaikus ir mēģinājumi vienkāršot procesu, un uh, ja šī atļauja piešķiršana tiktu pacelt daudznacionālā līmenī, tad tas apdraudētu demokrātiju. Paldies tālāk vārds Bilbao kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos arī tiem, kas mūs iepazīstināja ar savu ziņojumu. Pirmkārt, esmu droši par to, ka Junkera kunga plāns būs veiksmīgs. Taču šodien šajā komitejā mēs eh, runājam par jautājumiem, ko esam skāruši atkal un atkal. Uh, Es domāju, mēs pamatā esam vienisprātis, ka ir jālikvidē visi šķēršļi, kas eh, pastāv dažādās ekonomikas jomās, ir nepieciešams stabils investīciju ietvars, iedzīvotāji grib iespēju investēt. Un ir vajadzīgas arī labākas publiskās uh, privātās partnerības, jo arī tas nāks par labu investoriem. Uh, Un mēs visi apzināmies, ka mūsu priekšā ir liela atbildība, likmes ir patiešām augstas, un mēs nepārtraukti saskaramies ar vienām un tā pašām grūtībām, kas ir gribas trūkums no dalību valstu puses. Ir daudz dažādu instrumentu un iespēju, un tas viss, protams, ir jauki, taču mēs neesam atbildējuši uz vienu fundamentālu jautājumu Proti, vai dalību valstīm patiešām ir apņemšanās likvidēt barjeras šīs programmas īstenošanai? Ja mēs nesaņemsim pozitīvu atbildi šajā gadījumā, tad principā daudz, kas no tā, par ko mēs šeit runājam, būs bezjēdzīgs. Piemēram, vakar Es runāju ar dzelzceļu nozars pārstāvjiem, bija pārstāvēti kādi desmit uzņēmumi, un viņi visi teica vienu un to pašu, Proti, ka investīcijām un piekļuvē tirgum ir pārāk daudz šķēršļu, un nebūs investīcija, ja šīs barjeras netiks novērstas, vienkārši procedūra ir pārāk sarežģīta. Tā pašā laikā, ja mēs runājam par enerģētikas jomu un tiekamies ar tās pārstāvjiem, mēs dzirdam to pašu. Ja mēs tiekamies ar firmām, kas strādā um, digitālajā jomā, arī stāsts ir tieši tas pats, kā mēs varam atbrīvoties no šīm barjerām. Mēs tās esam jau nosaukuši vārdā daudzos ziņojumos, un šos jautājumus var risināt, ja pastāv politiskā griba. Tāpēc es uzdodu vienkārši jautājumu, vai šāda politiskā griba dalība valstīs ir. Un te nekas nav teikts par ceturto dzelzceļa pakotni, tur ir jābrīnās, vai šis ziņojums vispār jebkad ieraudzīs dienas gaismu, bet vienkāršošana vispār sekmē investīcijas, jo atvieglo dzīvi ar investoriem, taču šajā jomā mēs neesam pieredzējuši īpašu progresu. Līdz ar to pastāv virkne lieliski ideju par tirgus stabilitāti, investīciju ietvariem, valsts, valsts atbalstu un tā tālāk, taču realitāte, diemžēl, ievērojami atšķiras no visiem šiem uh, grandiozajiem plāniem. Tāpēc mums ir jājautā sev un dalību valstīm, vai patiešām tas ir apņēmības pilnas likvidēt šķēršļus. Pastāv tālajoši lieliski projekti, un mēs arī esam noteikuši sev prioritāros projektus turpmākajiem desmit gadiem, taču līdz 2014. gadam mēs nebijām īstenojuši nevienu no mūsu lielajiem projektiem, kuriem īstenībā jau bija jābūt procesā 2014. gadā. Un daudzas dalību valstis vienkārši neanalizē to, kādu peļņu varētu nest investīcijas. Nav arī sistemātiskas pieejas barjeru likvidēšanai, Ir jāredz politiskā grība, kas ir vajadzīga, lai radītu investīcijas un jaunas iespējas. Jūs esat paveikuši lielisku darbu, es to nevienu brīdi neapšaubītu. Un es arī apzinos, ka tas nebija viegls darbs. Jūs esat analizējuši situāciju dažādās jomās, tāpat arī dažādas rekomendācijas, un es jums varu pateikt, ka, ka mēs regulāri pieprasam vienu un to pašu, proti tikšanu vaļā no šiem dažādajiem šķēršļiem, eh, kurus mums norāda eh, visa nozare. Mums ir jāatbrīvojas no tiem, un vienīgais veids, kā mēs to varam darīt, ir panākt apņemšanos, patiesu politisku gribu no dalību valstīm. Jo pretējā gadījumā visas šīs runas par CEF un uh, citiem uh, avotiem un instrumentiem būs tikai runas. Paldies! Arī es gribētu pateikties šiem trim kungiem par viņu lielisko darbu. Un mans jautājums ir cieši saistīts ar Bilbao kundzes jautājumu. Arī es domāju par jauniem projektiem Un uh, tur uh, es esmu piesardzīgs gan attiecībā uz šīm jaunajām infrastruktūrām, gan jaunajiem ietvariem, to starp TNT, bet Kristofersen kungs, jūs uh, runājāt par uh, darbiem, kas ir saistīti ar jau pastāvošo infrastruktūru un tās atjaunošanu. Savā ziņojumā jūs norādījāt uz dažām problēmām. Uh, un iespējām, ko varētu sniegt jaunās tehnoloģijas, piemēram, e-call vai vajadzīgās infrastruktūras elektromobīļiem. Bilbao kundze jau pieminēja Eiropas dzelzceļa uh, sistēmu ERTMS, tāpat tiek runāts par Cezara gaisa telpai un vienotajām Eiropas debesīm. Un uh, šeit es izteikšos līdzīgi kā kolēģe. Uh, Proti, tie ir problēma aspekti, par kuriem mēs runājam jau vismaz desmit gadus, un kur mēs nevaram rast eh, šo dalību valstu gribu. Un te jau ir uzticības jautājums, uzticības starp investoriem un dalību valstīm. Es nevaru iedomāties, kā pašreizējos apstākļos būtu iespējams pārliecināt investorus ieguldīt šajās jomās. Jūs jau zināt visu šo kontekstu, pastāv viedokļu un interešu daudzveidība, un diemžēl te mēs nevaram panākt progresu. Līdz ar to man ir jautājums, no kurienes jūs smeļaties jūs optimismu? Jūs jau skaidri to esat pauduši. Jā, jūs ieskicējāt iespējas piesardzīgi par iespējamo finansējumu ilgtermiņā, bet no kurienes nāk jūsu optimisms, kura mums, diemžēl, pēdējā laikā vairs nav? Paldies! Es esmu pats eh, pēdējais runātājs, un eh, pēc tam jums būs iespēja atbildēt daudziem jautājumiem. Tātad Junkera plānā ir paredzēt trīs mēķi, ko jūs jau sākumā pieminējāt - radīt darba vietas, e, savienot Eiropu un arī īstenot Eiropas Savienības klimata mērķus. Tagad runa ir par naudas investīcijām šajos mērķos, un e, visi jau e, ir pieredzējuši, ka situācija izskatās pesimistiski. Mēs vēlamies vienot Eiropu, uh, Bet uh, dzelzceļa jomā, diemžēl, ir tāds lupatu deķis, kas atspoguļo esošās robežas. Un šāda situācija ir jau 20 gadus, taču kopš 20, 20 gadu laikā ir investēta miljardi un nav panākts progress. Tagad nāks vēl vairāk līdzekļu un uh, vēl lielāki projekti, kas iegūs prioritātes statusu, taču tie nebūs mazie uh, projekti. Simtiem miljardu, miljonu trūkst, eh, lai eh, sakārtotu dzelzceļu līdz Vroclavai, kas būs eh, svarīgs jautājums vēlāk. Un vai jūs varat garantēt, ka šis, piemēram, būs viens no būtiskajiem projektiem, jo arī tas vieno Eiropu, rada darba vietas, tas ir dzelzceļa projekts un līdz ar to kavē klimata pārmaiņas vai tiešām tas ir īstenojams, ja, piemēram, Vācijas valdība pasaka, nē, tas mūs neinteresē. Jūs izveidojāt brīnišķīgu sarakstu, 127 miljārdi, un lielākā daļa no tiem ir saistīta ar uh, autošosejām. Es neesmu dzirdējis nevienu zinātnieku, kas teikt, ka ar šādiem projektiem mēs varam apturēt klimata pārmaiņas. Un uh, padomāsim nopietni, Vai tiešām ar pēļņu, kas nāk no autosatiksmes, mēs apturēsim klimata pārmaiņas? Runājot par sarunām, īstenībā Vācijas valdībai, kad tā pasūta jaunu projektu, vajadzētu apsvērt, vai šis projekts ir īstenojams jo Vācijas valdība norādīja, ka 7,2 miljārdi Vācijā katru gadu pietrūkst, lai sakārtot infrastruktūru. Es piedalījos konferencē Pārīzē, kur 800 cilvēki no visas Pārīzes sprieda par to, ka mūsu prioritātei jābūt eh, paturēt to, kas mums jau ir. Mums nav vajadzīgi jauni projekti. Kā tad jūs domājat šo visu īstenot, ja Vācija saka, ka viņiem nevajag jaunus projektus? Tāpat, piemēram, kaut vai runājot par tiltu pār Reinu pie Leverkuzenes un citām vietām, viņi apgalvo, ka viņiem neko vairāk arī nevajag. Un uh, visu beidzot, tika runāts par tuneļiem, par kilometriem jaunu tuneļu ja es, piemēram, sūtīšu brigādu šos tuneļus veidot, cik daudz jaunas darba vietas tiks radītas? Kaut vai, piemēram, runājot par Lionas Turīnas maršrutu. Bet tiek apgalvots, nē, tas nav saskaņā ar jaunajiem mērķiem, ar šiem trim mērķiem, ko mēs esam mums noteikuši. Ja jums ir vajadzīgi alternatīvi projekti, pajautājiet mums. Līdz ar to jautājums ir, kā mēs varētu patiešām mainīt šo iesiksējušo situāciju. Par to jau mēs diskutējām šodien, vakar, aizvakar, un es domāju, ka mēs vēl turpināsim par to diskutēt. Tagad vārds jums visiem trīs, Kristoferson kungs, jūs esat pirmais. <coughs> Paldies! No sākuma vēlos teikt, ka mēs trīs neko nevaram īstenot. Tas nav mūsu mandāts. Mēs nevaram vest kādas sarunas, mēs varam vienkārši identificēt problēmas, kas ir jāatrisina, ja mēs vēlamies, lai vairāk projekti tiktu pareizi īstenoti. Bet šo problēmu risināšanai ir jāuzņemas dalībvalstīm, parlamentam un komisijai. Tomēr es neesmu tik pesimistiski noskaņots. Ja mēs varam skatāmies uz vienotā tirgus stratēģiju, tad var redzēt, ka e, simtiem tūkstošiem bārjeru ir tikušas e, likvidētas. Un mums ir e, daudz liberalizētāka ekonomikas sistēma nekā tā bija 85. gadā. Tas ir iespējams. Tomēr dažas barjeras ir nacionālas dabas kur uh, savienībai nav nekādas uh, kompetences uh, problēmas risināt. Un pastāv daudzas uh, problēmas, uh, kas uh, vairs nav uh, dalībvalstu kompetencē. Un tātad, uh, kur Eiropas Savienībai ir jārisina uh, problēmas. Piemēram, konkurētspēja, standārta normas, ir daudz iespēju Savienības eh, līmenī barjeras likvidēt. Un tad arī nacionāls barjeras, kur eh, dalībvalstis nevēlas, lai eh, Savienība vispār iesaistās. Labi, tas ir viņu pašu ziņā. Tas ir viņa viedoklis. Tomēr es paru pilnībā piekrist priekšsēdētājiem, ka daudzas problēmas izdodas sistēmā, piemēram, kad es dodos no Elzasas eh, uz Vāciju, es joprojām um, vēlos redzēt, eh, kad būtu 15 km garš, gara šosei, kas savienot Francijas un Vācijas šoseis. Tur ir uh, tikai viens, viens šosei, kas savieno uh, Franciju un Vāciju šajā vietā, vai tas nav savādi? Kādas to salīdzinu? Uh, Uh, ar visām daudzajām šosejām, kas savieno Beļģiju un Nīderlandi vai uh, Nīderlandi ar Vāciju. Nu, labi, tā ir nacionāla konference. Bet tā ir joma, kur uh, savienība jau ir likvidējusi daudzas uh, barjeras, un to ir iespējams darīt arī nākotnē, uz to mēs arī koncentrēsimies. Un nākamā lieta, kāpēc pensiju fondiem un attiecināšanas uzņēmumiem vajadzētu būt interesētiem investēt infrastruktūrā. Eh, viņi jau to dara. Es zinu lielus pensiju fondus, eh, kuriem eh, piedar 20-25% Francijas maksas autoceļu. Ļoti daudz apdrošināšanas kompānijas ir īpašnieki ostām un termināļiem piemēram, eh, Kanādas eh, pensiju eh, fonds, viņiem pieder daļas vairākās apvienotās karalistes lidostās, kā arī Dānijā, tas nav nekas jauns. Arī agrāk pensiju fondi vienmēr ir investējuši, arī, piemēram, meža saimniecībā. Viņi vienmēr skatās uz to, kādas ir investīciju iespējas Un apmaksāšanas uh, profils uh, ir vienmēr uh, tāds tā, pats kā atmaksāšanas plāns infrastruktūrā. Un daudz no viņiem ir ļoti interesēti to darīt, tāpēc, ka viņi ir apņēmušies nākotnes pensionāriem, ka viņi uh, saņems uh, ievērojami uh, palielinātas ienākumus. Uh, Mm, tad, ko viņi var iegūt, eh, investējot eh, Vācijas, eh, Niderlandes, mm, tātad mm, obligācijās, viņi var iegūt pavisam maz, pusprocentu, vienu procentu, ne vairāk, un mēs jau tagad zinām, ka vairākie pensiju fondi šobrīd saskars ar nobeļām grūtībām, tāpēc, ka viņi nevar piepildīt uh, tās saistības, solījumus, kādas viņi ir devuši ieguldītājiem. Līdz ar to interese pastāv, tā ir dabiski. Tomēr nevajadzētu aizmirst to, ka uzraudzības padomē vai apdrošināšanas uzņēmumam nav ļauts darīt tās, tādas lietas, kas ir ekonomiski bezatbildīgas. Pat tād, ja visticamāk daļēji viņi tur piedara, viņiem ir juridiskā atbildība un Eh, viņi gal galā var nonākt uh, cietumā, vai viņiem var nākties maksāt milzīgu sodu, vai arī var viņi tikt iesaistīti dažādos uh, krimināla lietās, jā. Nu, tad nav pietiekami uh, teikt, uh, kā tātad valsts kasē, uh, tā ir atbildība, viņiem pašiem jābūt ļoti atbildīgiem, uzmanīgiem. Un uh, katrā uh, gadījumā jāaizsargā savu noguldītāju interesi, un tāpēc viņus ļoti interesē uh, Eh, dažādi eh, arī eh, mm, projekti mm, saistībā ar investīciju banku. Jāsaka, ka projektu kvalitāte mm, ir progresējusi līdzinot ar laiku pirms pieciem gadiem, bet esmu droša, ka pensiju fondi un apdrošināšanas kompānijas ir ļoti ieinteresētas Un, protams, ka dažas no tām uh, eh, cer uz ļoti lielu pēļņu, tomēr uh, citi mm, skatīsies uz to, kāda ir peļas kvalitāte, 6-7%. Tās nemaz nav tik slikti, manuprāt. Arī tāpēc, eh, ka alternatīva bieži vien ir tāda, ka projekta līmenī tas tiks īstenots. Un tāda ir alternatīva. Daudzās atās dalībvalstīs ja mēs eh, nesaņemam, eh, neiesaistām privātos investors, tad eh, projekts vienkārši pazudīs. Un tā ir brīva izvēle. Bet mums ir jāatzīst, ka tādas var būt iespējamās sekas. Spences kundze jautāja par to, cik daudz naudas ir Erasmus budžetā. Mums bija šī ideja par 15, par to nevar atbildēt. Tur var būt pēļņi šiem projektiem, tomēr Būs arī tādi uh, projekti, kur privāti investori teiks, nepaldies, e, mēs uh, neinvestējam. Piemēram, Štutgārdas centrālajā stacijā vai Hamburgas operas namā vai uh, Berlīnas lidostā. Jā, es uh, zinu šo stāstu, lasu vācu avīzes. Un vēl daži komentāri. Un tātad projektu apkopošana, tas var būt, tas ir izdarāms. Somija, Igaunija, viņi plāno uzcelt um, LNG termināli un to savienot ar uh, cauruļvada citām valstīm. Tas ir viņu projekts. Ir uh, sadarbējā subsidēšana. Jā, ja uh, tiek uh, uzcelts jauns tilts pāri jūras šārumam. Nu, Tad, ja tiek savienot reģioni, tādos gadījumos eh, nāksies izmantot daļu no ienākumiem no eh, šoseju satiksmes, lai to finansētu, bet nu labi. Es nedomāju, ka tas ir slikti, tomēr mums ir nepieciešami daudz labāki noteikumi attiecībā uz to, cik tālu ir iespējams eh, iet ar šo te uh, mm, sasardējo finansēšanu, subsidēšanu. Ārvalstu investori, jā, es eh, domāju, ka mēs runāsim ar Norvēģu eh, fondu. Neierobežojumi īsti nav. Mēs izpētīsim to, kāds ir tirgus, skatīsimies, eh, ja tur būs interese. Tādā gadījumā lēmumu pieņēmējiem ir jānolēmi, vai viņi to vēlas darīt, tomēr tas ir atšķirīgi. Mēs varam norādīt to, ka pastāv iespēja. Un tagad pēdējais komentārs no manas puses. Mēs eh, nevaram atbildēt uz jūsu visiem jautājumiem. Mēs joprojām esam tādā fāzē, kur mēs eh, uzklausām viedokļus un cenšamies eh, apkopot pieredzi, zināšanas. Mēs rūpīgi klausījāmies tajā, ko jūs teicāt. Tam, protams, arī ir ietekme uz to, kā mēs organizējam savu darbu. Tas, ko jūs teicāt par celtniecības atļaujām, es eh, nerunāju par šo centralizācijas. Man tiešām nepatīk Zviedrijas sistēma. Es pats esmu pa pusē Zviedrs, tomēr mani, man eh, nepatīk Zviedrijas sistēma. Tā ir ārkārtīgi birokrātiska, bet tā ir cita lieta. Vēl paldies, eh, Baudrika kungs. 30 den Bedarf von 600 miljonen. Līdz 2030. gadam ir nepieciešami 26 miljārdi eiro. Tātad tas ir septiņu gadu laikā 26 miljārdi ir nepieciešami citi risinājumi. Ir mm, noteikumi CEF un TNT, kas nosaka ļoti skaidras prioritātes, pārobežu projektu, Eiropas pievienotā vērtība, un šie 26 miljā, miljoni vai miljardi tiks izmantot tieši šiem projektiem. Uh, Tas būs viens no tiem lielajiem uzdevumiem DG Move un um, kopējos uh, darba plānos uh, kopā ar valstīm. Bet uh, papildu mobilizējumais kapitāls uh, prasa novērst šķēršļus, ir jāiesaista šeit Eirostat lai vēlāk būtu pārskats ne tikai par uh, celtniecības izmaksām, bet arī par uzturēšanas izmaksām, operatīvajām izmaksām. Tāpēc, sniedzot atbalstu, <clears throat> ir nepieciešami noteikumi, kas atvieglot līdzšinējos birokrātiskos noteikumus. Gribētu pieminēt vienu punktu - Māstriktas kriterijas. FSI tas, protams, ir pašsaprotami, ka tie līdzekļi, kas tiek izmantoti šajos fondos, netiek pieskaitīti Māstriktas kriterijas kritērijiem. Bet kāpēc tad tas nenotiek saistībā ar šādām investīcijām? Un kāpēc mēs te nedomājam par konstruktīviem izdevumiem, kas attiecās uz Māstrihtas kritērijiem, kas nodrošina ekonomikas um, funkcionēšanu un ir nepieciešama sabiedrībai un ekonomikai? Uh, Pirmajā dokumentā mēs ļoti skaidri norādījām, ka lietotāju finansēšana varētu būt viens um, instruments, kas būtu koordinējums ar citiem instrumentiem, bet uh, lietotāju finansēšanu droši vien mēs uh, piedzīvosim uz uh, um, automaģistrālēm, tur būs uh, ceļu nodevas un tam līdzīgi. To visai nosacīti ir iespējams izmantot iekšzemes ūdens ceļiem un dzelzceļam gandrīz izslēgt varbūt izņemot uh, atsevišķus projektus, uh, pilsētas centra savienojumus ar lidostām, bet uh, uz dzelzceļa tas būs ārkārtīgi sarežģīti, tāpēc 80% no CEF līdzekļiem transporta nozarē, nu, aptuveni 70 līdz 80% orientējas uz uh, satiksmē dzelzceļu un atlikušie 30% um, orientējas uz instrumentiem, uh, uz eh, projektiem, kur šādi instrumenti ir izmantojami. Un tāpēc rodas jautājums, ja ir vairāki instrumenti vienam projektam, tad ir nepieciešamas eh, ļoti specifiskas eh, schēmas. Ir jāraugās, kādas ir prasības, kādi ir piedāvājumi. Mans pēdējais sakāmais par mm, oglekļa nospiedumu. Jā, bet tas ir katrā CEF projektā. Tas bija viens no mūsu pētījuma objektiem. Uh, Un tajā brīdī, kur CEF eh, projekts eh, tiek eh, ievadīts šādā gultnē, ir, protams, jāņem vērā tā ietekme uz vīdi. Un tas ir arī mūsu darba plānā, par kuru mēs šobrīd runājam ar dalību valstīm. Trešais punkts - līdzšinējās transporta prognozes ir pār, pārsniegtas. Un tas, kas Eiropā ir gaidāms ir īsta katastrofa, tāpēc ir jāsāk rīkoties šodien un nedrīkstētu būt konkurences starp dažādiem ģenerāla direktorātiem. Visiem ir jāsadarbojas, lai šīs eh, sagaidāmās problēmas likvidētu vai novērstu. Un runājot par darba vietām, ir divi līmeņi. Pirmais līmenis ir konkrētais darba vietu skaits projektā, bet otrs eh, skaitlis ir eh, attiecīgās vietas uh, funkcionēšana kā ekonomiskās darbības punkts, kas radīs jaunas darba vietas, un tas parādās arī Junker plānā. Te nevar runāt par to, ka mēs radām darba vietas uz trim gadiem attiecīgajā projektā. Jā, tā arī ir, bet principā jau mēs runājam par tādas infrastruktūras izveidi, kas nodrošinās darba vietas ilgtermiņā. Lielas paldies, Sekīkungs! Thank you, Mr. Chairman. I understand. Eh, paldies, priekšsēkungs. Saprotu, ka esam pārsnieguši mūsu laiku. Eh, daudzi no jautājumiem, kuriem jūs eh, pieskārāties šajās interesantajās diskusijās, jau tika atbildēti, un es to visu neatkārtošu. Tomēr es vēlētos pavisam īsi runāt par trīs, četriem vispārīgiem jautājumiem. Pirmkārt, jautājums, kuru uzdevā Vada Kampa kungs par PPP Viņš jau teica, ka nav skaidrs, vai šīs partnerības vispār redz kādu vērtību. Eh, man tomēr ir pretējs viedoklis. Mums eh, ir daži ļoti interesanti gadījumi. Gan eh, pēdējā gada laikā, gan sanāk, un jebkurā gadījumā mēs cenšamies izstrādāt šādus galziņojumus, Jo sevišķi eh, skatāmies to, eh, vai privātā sektora iesaists var eh, izrādīties ļoti efektīvi. Ir jātās, vai tiešām tiek realizēts šis dzīves cikla, šī dzīves cikla pieeja. Šī lieta, šis, šis aspekts ir ļoti būtisks. Un vispārīgāk Tātad tas, par ko mēs runājām, infrastruktūras finansējums, tas ir ļoti skaidra ilustrācija E, tā saucamajai tirgus vērtībai. Tas e, nozīmē, un tad, tad e, signāli, kas nāk no tirgus resursu piešķiršanā, jo sevišķi finanšu resursu piešķiršanai, tas noved pie jūsu pie atsevišķiem secinājumiem attiecībā uz dzelzceļiem, uz šosejām un tā tālāk, un līdz ar to uh, labai rīcība politikai vai nu uzreiz tieši jāiejaucās, kā uh, piemēram cefa gadījumā, uh, vai arī mm, tā bija ar um, to, ka valstis finansē infrastruktūru. Un pat tāds jauks piemērs, kas tiek citēts, Eh, pozitīvs vai negatīvs ieguldījums eh, vidē parasti tas eh, netiek ņemts gadījumā, piemēram, dzelzceļa gadījumā, tāpēc, ka to apmaksāja valsts un tas viss nebija jāprēķina. Un tāpēc mums ir vajadzīgs, tātad, ja politika dodas pie privātā sektora, ir nepieciešama pareiza rīcība, finanšu resursi nevar eh, tikt uh, risināti uh, tādā veco laiku stilā, jo situācija tagad ir mainījusies. Ir jābūt labiem stimuliem. Tas ir tas, ko arī minēja Zilskungs, ja nemaldos, es jums varu pastāstīt par Šveices modeli, kur ir daudz skaidru stimulu un uh, šie eh, stimuli eh, virza investīcijas eh, politiskās lēmuma pieņemšanas līmenī. Un arī šī tā sadarbējā finansēšana šajā kontekstā, tā, ja tā tiek pareizi īstenota, ir veids, kā ir iespējams aplūkot vairākus projektus kā pakotni, kur ir dažādas atšķirīgas problēmas, šēršļi, ar eh, šo te eh, finansēšanas veidu ir iespējams atrast tādu risinājumu, kas rada labāku līdzsvaru, nekā eh, kad viss tiek atstāts tirgus spēku ziņā. Un visbeidzot komentārs par Solvencija 2 regulējumu. Šie ļoti svarīgie nosacījumi ir tikuši ieviesti, lai būtu veiksmīgāka riska kontrole. Un uh, lai tik atklāti netiktu atzīts. Tad tiek paturēts eh, prātā eh, tas, eh, ka publiskais sektors finansēs infrastruktūru. Tas ir ļoti tipiski. Ja jūs vēlaties, lai risks būtu ļoti zems, jūs nekur nevarat virzīties uz priekšu, tāpēc ir jāpieņem nedaudz augstāks riska līmenis. Un ja jūs turpināt uh, Tad, eh, ja eh, jūs eh, nevarat finansēt ilgtermiņa investīcijas, tad tas ir strupceļš, un tas ir iemesls, kāpēc tas, ka jūs esat pilnīgi citā kontekstā salīdzinot ar to, kad Solvencija 2, Bāzel 3 tika izveidoti, mums ir nepieciešams visu pārdomāt un atrast jaunu ietvaru, kas ir daudz labāk piemērots šim laikam. Paldies! Liels paldies! Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Pas, pasakos visiem trim kungiem par jūsu prezentācijām, par diskusijām. Vēlreiz liels paldies! Then... Līdz ar to mēs nonākam pie nākamā darba kārtības punkta dažādi jautājumi. Nevienu neredzu, kas vēlētos ko teikt, tāpēc es teikšu, ka nākamā sanāksme ir pirmdien 16. martā 15. Visiem paldies!